Okay, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Call the meeting to order. Gribētu aicināt jūs visus ieņemt vietas, lai mēs varam sākt darbu. Go through the chairman's announcement. Pirmkārt, priekšsādātāja paziņojumi un referentu iecelšanu, par ko mēs vienojāmies koordinātoru sanāksmē vakar. Koordinātori vakar runāja par sarunām par pirmo dzelzceļa pakotni, par šo te atja, jauno direktīvas variantu. Referente stāstīja par to, cik tālu ir pavirzījušās sarunas šajā jautājumā. Dažas politiskās grupas saka, ka pašmāja tirgus atvēršana un nodalīšana varētu tikt atlikta uz tālāku laiku un nevis risināta šobrīd. Taču cits politiskās grupas, ieskaitot arī referentu, uzskaitīja, ka ir nepieciešams paturēt politisko spiedienu, ko mēs šobrīd izdarām uz komisiju un risināt šos jautājumus mēs aicinājām referentu turpināt sarunas ar politiskajām grupām, lai rastu galīgo pozīciju, kompromisu pozīciju, kas būtu pieņemama visām grupām šajos jautājumos. Runājam arī par komitoloģijas jautājumiem. Jūs droši vien zināsiet, ka ir divi jautājumi. Viens ir par pilotu licencēm un otrs par drošības skeneriem. šodien balsošanas laikā mēs atgriezīsimies pie šiem jautājumiem un balsosim par to, vai nu pieņemsim vai noraidīsim rezolūcijas. Ir viena politiskā grupa, kas ir pret pilotu licencēšanu, trīs politiskās grupas, kas ir pret mūsu nostāju uh, attiecībā uz drošības skeneriem. Uh, Koordinātori e, nolēma, ka balsosim par šiem jautājumiem mūsu, politis, mūsu komitejas sēdē. Nu, tas notiks šodien. Tālāk mēs vienojamies par to, kas būs referenti, no kurām politiskām grupām. Pirmkārt, par ziņojumiem ir priekšlikums e, padomes lēmumam par nolīgumu noslēgšanu gaisa satiksmes jautājumos. Šis nolīgums ir starp Eiropas Savienību un Turcijas republiku. Mūsu koordinātoru reku, rekomend, rekomendācija bija tāda, ka referentam būtu jābūt vienam no priekšsēdētāja vietniekiem. Tālāk ir regulas priekšlikums, kurš groza padomas regulu numuru 382185 un 561 par tahogrāfiem. Sociālistu un demokrātu grupa iecels referentu. Uh, šī ziņojuma rakstīšanai. Tas ir cieši saistīts ar normatīvo priekšlikumu. kas minēts uh, koordinātoru darbkārtības astotajā darbkārtības punktā. Tālāk atzinumi par daudzgadu finanšu schēmu. Koordinātori vienojās, uh, ka šo atzinumu rakstīs uh, komitejas priekšsēdētājs. Uh, Tas ir cieši saistīts ar desmito darba kārtības punktu koordinātoru sanāksmē. Eh, šāda izvēle tika izdarīta tādēļ, ka šīs atzinums būs tā kā turpinājums šura komitejas ziņojumam. Koordinātori nolēma, ka nerakstīs mūsu komiteja atzinumu par gājēju drošību, tāpat arī nerakstīsim atzinumu par UNEC jaunu, jauno regulu numur 29 par automobiļu apstiprināšanu. Bet rakstīsim atzinumu par direktīvu uh, 1999 eh, pār sēra saturu kūģu degvielā. Šeit referents būs no ALDE grupas. Ir vairāki dokumenti, ko esam saņēmuši informāciju, nu, piemēram, paziņojums par komunikācijas sistēmām starp Eiropas Savienību un kaimiņu reģioniem. Tur mēs nerakstīsim atzinumu. Tāpat ir arī komisijas paziņojums par sēra saturu atsevišķās šķidrās degvielās. Šo paziņojumu mēs ņemsim vērā tad, kad Aldi rakstīja savu atzinumu par sēru saturu kuģu degvielā. Runājot par delegācijām, koordinātori vienojās, ka tautas partijas priekšlikums ir atbalstāms par šiem te uh, Uh, maršrutiem uh, un EPP grupa iesniedza uh, maršrutu, kas attiec uz Itāliju, sociālistu un demokrātu par Barenci jūru. Tālāk koordinātori nolēma, ka vēl ir nepieciešamas sarunas par to, kā mēs noturēsim nākamo tikšanos ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Šie viedokļi no politiskajām grupām ir jāiesniedz līdz 13. septembrim, un pēc tam mēs visi kopā izdomāsim, kā 10. oktobrī tiksimies ar dalībvalstu parlamentu locekļiem. Prezidents Puseks ir atsūtījis man vēstuli par konfidenciālu informāciju. Koordinātori vienojās, ka ievērosim tādu pašu pieeju, kāda ir bijuši agrāk. K eh, pielaida ļoti ārkārtīgi konfidenciāliem dokumentiem mm, tiks uh, eh, piešķirt priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem un koordinātoriem. Jūs informācijai var pateikt, ka uh, priekšsēdētājs ir aizrakstījis vēstuli komisijas viceprezidentam Kallasam un uh, viņš ir uzrakstījis atbildi par papildus uh, eh, nodavām aviācijā. Eh, tālāk runājot par e-call, komisijas viceprezidenta Nelī Krūza iepazīstinās mūs ar komisijas rekomendāciju šajā jautājumā, ko komisija pieņems 8. septembrī transporta sēdē. Zaļie atkal pieminēja jautājumu par Poliju un par kohēzijas fondu līdzekļu novirzīšanu no dzelzceļa uz uh, autoceļiem. Daži koordinatori bija uztraukušies par to, ka mēs neesam saņēmuši nekādu oficiālu informāciju par šo komisijas vēstuli. Un tādēļ mums rodas iespējas, ka komisija parlamentu ignorē šajā jautājumā. Tas nekas jauns nav. Bet, nu, tā kā mēs bijām pirmie, kas šo jautājumu izcēla gaismā, tad mums likās, ka mūs varētu arī informēt par to, kas notiek. Polijas valdība ir informējusi reģionālo attiecību komiteju šajā parlamentā, bet mūsu komiteju nē. Mums nepatīk šī līdzekļu pārvirzīšana. Nākamajā koordinātoru sēdē mēs turpināsim runāt par dzelzceļa satiksmes pasažieru tiesībām. Tas arī ir jautājums, kuru pieteica zaļie, un zaļie arī virzīs tālāk šo, šī jautājuma apspriešanu. Sociālisti koordinātoru sēdē runāja par ārējo izmaksu internalizāciju Parīzes Amsterdams transporta koridorā. Viņi ieteica organizēt atsevišķu sēdi, kas būtu veltīta šim jautājumam un kas notiktu ārpus mūsu komitejas sēžu laika. Tas būtu kā tāds atsevišķs seminārs. Un tad visi tie deputāti, kuriem interesē šis jautājums, varētu saņemt detalizētu informāciju par to. Tas arī viss, ko mēs vakar runājam koordinātoru sēdē. Vai kādam ir jautājumi? Aila Senders kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir priekšlikums vai lūgums. Priekšsēdētājs un koordinātori varbūt varētu izskatīt jautājumu par transporta un kaimiņu attiecību politiku. Agrāk mēs runājam par transporta tīkliem, bet šobrīd vairs mēs nerunājam par transporta tīkliem plašākā nozīmē. Uh, šobrīd ir jaunas valsts, kas gaida iestāju Eiropas Savienībā. Es domāju, tādēļ ir pienācis īstais brīdis aktualizēt šo pieeju. Tad, kad komisija mums iesniegs priekšlikumu par transeiropas tīkliem, varbūt mēs varētu runāt arī par šo aspektu. Es gribētu aicināt koordinātors kādā no viņu sēdēm iekļaut šo jautājumu. Lūdzu, neaizmirstiet to, jo es domāju, ka šobrīd tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums. Jūs zinat, ka Daudzos no pierobežu reģioniem un pārobežu reģioniem ir problēmas. Ir uzņēmumi, kas vēlētos risināt šīs problēmas, un mēs varētu viņiem palīdzēt, ja šos jautājumus saistītu. Protams, e, šis jautājums ir ļoti plašs, tas saistās ar balto grāmatu, ar groškungu. Tajā mēs vairs to nevaram iekļaut, bet varbūt koordinātori var tomēr kaut ko darīt šajā lietā. Priekšsēdētājs, jā, mēs šo jautājumu esam pieminējuši. Un viedoklis ir tāds, ja kāda no politiskām grupām vēlas eh, atdot vienu punktu un rakstīt pašiniciatīvas ziņojumu, tad mums nav nekāda iebilduma. Taču tas būtu ļoti vispārīgs jautājums. Koordinātori uzskata, ka šis jautājums tiek atspoguļots gan ziņojumā par TNT, gan arī Groša kunga ziņojumā. Tādēļ mums likās, ka šoreiz mēs varam atteikties no šī atzinuma rakstīšanas, jo tas ir tikai nieka atzinums citas komitejas ziņojumam. Ja ir kāda politiskā grupa, kas tiešām ļoti vēlas rakstīt šo atzinumu, tad koordinatoriem nekas nav pretī. Taču šai grupai ir jādod viens punkts. Un tad tajā brīdī koordinatori tā kā atsala pret šādu ideju. Bet viss ir jūsu rokās, jūs varat izlemt tomēr to darīt. Liberatska kungs, vai jums ir kas bilstams? Paldies, Rain. Es gribēju uzdot jautājumu par tiem 200 miljoniem, kas Polijā it kā novirzīti no dzelzceļa infrastruktūras veidošanas uz ceļu izbūvi. Vai koordinātori vakar savā sēdē izteica kādu kopīgu viedokli? Man pašam ir savs viedoklis šajā jautājumā. Mums Polijā ir bijušas trīs milzīgas avārijas tādēļ, ka eh, dzelzceļa infrastruktūra ir ļoti vāja. ceļojuma laiks no divām lielā, starp divām lielākajām polijas pilsētām aizvien pieaug, tādēļ, ka trūk šo sliežu ceļu. Vai koordinātori vakar pieņem kādu lēmumu šajā jautājumā? Priekšsādātājs nē. Koordinātori tikai apstiprināja iepriekš pieņemto lēmumu, ka viņi ir pret to, ka šie kohezijas fonda līdzekļi tiek pārvirzīti no dzelzceļa uz autoceļiem ko, mūsu komitejas pozīcija nav mainīsies. Tā bijis ļoti skaidra jau no paša sākuma. Mēs esam pret to, ka šie līdzekļi netiek piešķirti dzelzceļiem, bet gan autoceļiem. Mūsu poli, komitejas politika at, dzelzceļa atbalstam ir bijis nemainīgi daudz gadu ilgumā. Es rakstīju vēstuli komisāram Kallasam Un Kalas kungs man teica, ka nekādu vēstuli viņi nesot saņēmuši no polijas valdības, neviens no ģenerāla direktorātiem. Vakar zaļo pārstāvis koordinātors sēdē teica, ka polijas valdība tomēr esot nosūtījis vēstuli komisāram Hānam. Un ka šajā vēstulē tiešām ir lūgums pārcelt fondus citam mērķim. Pirms vasaras atvaļinājuma mēs eh, uzdevām jautājumu MUV ģenerāldirektorātam, vai viņi ir saņēmuši kādu vēstuli, un visi vienmēr ir nolieguši to, kādu vēstuli esot bijis saņemta. Vakar koordinātori bija ļoti satraukti par to, ka nav šaubu, ka šāda vēstule pastāv. Maikls Krāmers ir pat redzējis šo vēstuli, viņam ir šīs vēstules kopija. Koordinatori līdz ar to ir ļoti nobežījušies par to, ka pēdējie, kurus informē par šādas vēstules eksistenci, ir parlamenta deputāti. Iespējams, ka šī doma parādīsies arī mūsu debatēs ar eh, komisijas viceprezidentu Kallas vēlāk. Liberācka kungs, mūsu komitejas pozīcija un nostāja nav mainīsies. Mēs esam pret to, ka kohezijas fonda līdzekļi, kas sākotnēji piešķirti dzelzceļu izbūvē, tagad tiek piešķirti citam transportveidam. Ja poļi grib atteikties no šīs naudas, tad cita lieta, bet neviens nevar um, naudu izlietot citam mērķim, nekā tā sākotnēji piešķirta mēs uh, turpināsim sarunas ar viceprezidentu par šo jautājumu atkal atkārtosim viņam savu nemainīgo pozīciju. Zasādas kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Man šķiet, jūs vairāk kārt esat to atkārtojis, ka mūsu komitejai ir vienota pozīcija par finanšu resursu pārbīdīšanu. Es gan neesmu dzirdējis, ka šādas komitejas kopīgā pozīcija eksistē. Es esmu šīs komitejas pilntiesīgs loceklis, nekad neesmu balsojis par šo jautājumu, mēs nekad arī neesam par to diskutējuši. Un tāpēc nebūtu korekti runāt par kopīgu pozīciju. Man šķiet, ka šīs debats tagad tikai sākas, jo līdz šim šādu debašu nav bijis. Un tāpēc nevietā ir lietot vārdus kopīgā pozīcija. Protams, polijas dzelzceļa sistēmas eh, stāvoklis šobrīd ir katastrofāls. Tas jau nav pēdējo gadu dēļ, tas ir tādēļ, ka pēdējos 40 gadus šī dzelzceļa sistēma ir bijusi pamest novārtā. Mēs esam aizvien atlikuši dzelzceļa modernizāciju. Polija agrāk tika sadalīta, ir, kuros ir atšķirīgi risinājumi dzelzceļa situācijas risināšanai. Vispār jāsaka, ka mums ir arī tūkstošiem uh, ceļu satiksmes negadījumu upuru. Polijas autoceļu stāvoklis arī ir ļoti slikts. Gan ceļu, ceļu tīkls, gan autoceļu tīkls ir sliktā stāvoklī. Paldies. Priekšsēdētājs. Šajā komitejā ikreiz, kad mēs tiekamies, es jums stāstu par koordinātoru sēdes lēmumiem. Es jūs aicinu apstiprināt šos lēmumus. Jūs to parasti darat, un ja jūs nevarat kaut ko apstiprināt, tad jums tas ir jāsaka. Tāda ir bijusi līdzinējā prakse. Es neļaušu to, ka kāds mani apvaino, ka šī komiteja nav pieņēmusi uh, nostāju attiecībā uz polijas valdības lūgumu. Mums ir pieņemts lēmums koordinātoru sēdē, ar to tika iepazīstināti visi deputāti, ko, komisijas, komitejas deputāti apstiprināja un pieņēma zināšanai to. Par to mēs tagad nerunāsim. Tas, ko poļi vēlas darīt, tā ir poļu, tas ir poļu lēmums un polijas lieta. Uh, neviens viņam neko neuzspiež. Bet šeit ir tāda situācija, kad viena no dalību valstīm prasa pārsviest piešķirtos līdzekļus no vienas jomas, kam tie sākotnēji paredzēti un kas ir prioritāte, ko ir apstiprinājusi ne tikai šī komiteja, bet šis parlaments, un vēl šos līdzekļus izmantot pavisam citam mērķim. Turklāt. Mūs kā komiteju nav par to informējusi ne Polijas valdība, kas šobrīd ir prezidējušā valdība, nedz arī kāds cits ne komisija. Es negribu atsākt šīs diskusijas, jo tad visi gribēs eh, tajās piedalīties un turpinās izteikt vienu un to pašu, ko mēs tikko kā jau esam pateikuši. Es vēlreiz gribu jums atkārtot, ka es divreiz esmu jūs informējis par koordinātoru lēmumiem šajā jautājumā. Pirmoreiz pirms vairākiem mēnešiem, kad Krāmerkungs to pirmoreiz pieminēja, un komitejas deputāti uh, atbalstīja koordinātoru lēmumu. Līdz ar to, manuprāt, mūsu rīcība ir pilnīgi leģitīma. Mēs pilnīgi leģitīmi un pamatot rakstījām vēstuli komisijai, aprakstījām savas bāžas, prasījām paskaidrojumu, un paskaidrojumu neesam saņēmuši. Groškungs, lūdzu. Priekšsēdētājs tomēr vēlos vienu lietu precizēt. Priešām jau pirms pāris mēnešiem mēs kā koordinātori norādījām, ka mēs izskatīsim šo polijas jautājumu. Vakardien mēs par to runājām. Un es tiešām nesaprotu, kāpēc mums šodien komitejā vajadzētu tagad risināt šādas diskusijas starp uh, atsevišķiem pārstāvjiem no zaļo politiskās grupas. Tātad ir skaidrs pateikts tas, kas mums kā komitejā ir jāapsaka, un mēs kā komiteja to pasakām, un vakar, ja mēs to noformējam, ne vairāk, ne mazāk. Un līdz ko mēs saņemsim konkrētu atbildi arī no komisijas, tad mēs arī kā komiteja varēsim uz to reaģēt. Un mums arī tad vajadzētu atgriezties, nevis tagad. Paldies. That's exactly the... Tieši tā saka priekšsēdētājs, tieši to mēs arī teicām. Esam šim jautājumam pievērsušies, mēs zin, gribējām zināt, kāda ir pašreizējā situācija, tad nācām klājā ar savu sākotnējo viedokli, un tad nu skatīsimies, kas notiks. Bet šeit mums jārunā par parlamenta lomu, jo parlaments ir bijis pēdējais, kas uzzināja par šo jautājumu, un tas ir tas būtiskākais. Labi, tādā gadījumā iesim tālāk. Vai varat apstiprināt pārējos koordinātoru ziņojumus? Liels paldies, vai es pārliecināti jautā priekšsēdētājs? Liels paldies. Labi, pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Balsošana. Un sāksim ar balsojumu par 2012. gada budžetu. Sākumā vai varam pārliecināties, ka tiem biedriem, kuriem nav kartiņu, varbūt varat mums darīt to zinām. Es zinu par Lichtenbergeras kundzi un Elkadrāvī kungu ne īpaši labs piemērs no koordinātora puses, ja tā drīkst piebilst. Jā, jā. Can we, Mr. Liberatski? Liberatski, kungs, vai jums ir kartiņa? Es atvainojos, kartiņas man nav, tādēļ lūkšu pieskaitīt manas, manu balsi ar pacelt tātad došu zīmi. Vai varam pārbaudīt? Bilbao kundze. Nu, nedaudz jūtos tā kā skolā, saka priekšsēdētājs. Jā. Yeah. Right, well, I... Labi. Sāksim balsošanu. Pārbaudīsim. Everybody vote. Visi ir nobalsojuši? Tautas partijas biedri būs kā parasti par daudz, saka priekšsēdētājs. Jā, arī šoreiz divi ir par daudz. Ok. Jā. Right. Ok. Labi. Tad nu sāksim balsošanu. Četriem biedriem, četriem uh, deputātiem nav kartiņu. Neviens no tiem nav no tautas partijas grupas. Sāksim ar 6717 grozījumu Rikē un pārējie deputāti, kas ir identisks 6733. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad ir četri kopā. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 51. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 52. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 53. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 13. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts Pārbaudīsim 13. Durāna kundzes grozījuma priekšlikumu. Sākam balsot. Vai tie, kam nav kartiņa, varētu lūdzu norādīt savu balsojumu? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Deviņpadsmit par. Vai tas ir par? Tātad divdesmit kopā par, deviņpadsmit pret, pieņemts. Tālāk, Galileo 50. grozījums tik augundze, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamais 15. 36. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 16. un 35. arī identiski. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tran Transports. 0, 0, 31 un 39. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 0, 1 un 30. Identiski. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 0, 2 un 29. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 28 un 03. Nē, tomēr tikai 28. Kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. Trešais tā tad atkrīt. Ceturtais un 20. Kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. Piektais un 54. Identiski. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 6, 26, 49. Tie ir identiski. Kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. 48. Tik augundze. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 7. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 8 un 25. Tie ir identiski. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 18, 34 un 44 kopā. Tie ir identiski, kas par, pret, atturas, pieņemts. 37. Ajāla Sanders kundze, kas par, pret, atturas, noraidīts. 38. Kas par? Kas pret? Atturas. Pārbal pārbaudīsim 38. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Liberatskī kungs, tomēr nē. Beidzam balsot. 3 par, Beidzam balsošanu. 17 par, 21 pret un 1 atturas. Noraidīts. 9. un 24., 40., 46. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 23., 10., 41. un 47. Tie ir identiski. Kas par? pret, atturas, pieņemts. Nākamais. Tas ir mutisks grozījums no Liberatskī kunga puses. Par to jābalso kā papildinājumu 23., 10., 41. un 47. grozījumam. Tos jau ā, par tiem nobalsojam, vai ir kādi iebildumi pret šo grozījumu? Ja nē, tad kas par? Pret? Atturas? Noraidīts? 11, 22 un 42. Tie ir identiski. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. Durāna kundze. Mutisks grozījums no Lichtenbergeras kundzes. Domāju, ka to visi būsiet saņēmuši. Ka, un nevienam nav iebildumu. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 12, 21 un 43. Tie ir identiski. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk atzinuma projekts. Pirmais. Durāna kundze. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim šo balsojumu. Pirmais grozījums. Sākam balsot. 4 par. Beidzam balsot. Tas nozīmē, ka 19 par, 20 pret. Noraidīts. Otrais grozījums. Ertuga kungs. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais. Tikau kundze. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums Durāna kundze. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim šo balsojumu, jo nepārāk daudz koordinātoru balsoja. Ceturtais grozījums Durāna kundze. Sākam balsot. Zālē redzu, ka ir trīs pret un viens pār. Beidzam balsošanu. 20 par, 20 pret. Noraidīts. Piektais, Ertugkungs, kas par? Pret. Atturas, noraidīts. Sestais, Durāna kundze, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim šo balsojumu Durāna kundzes. Grozījums numurs 6. Sākam balsot. Zālē redzu, ka ir trīs pret un viens par. Beidzam balsošanu. 22 par, 18 pret. Pieņemts. Kančāna kunga. Septītais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais atkrīt, jo pieņēmām apstiprinājumu sesto grozījumu. Devītais grozījums Balčaitis kungs. Kas par? Pret atturas, noraidīts. Tikau kundze, numur desmit, kas par, pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 12. kas par, pret, atturas, pieņemts. 13. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Gala balsojums. Sākam balsot par atzinumu kopumā. Zālē redzu, ka četri ir par. Ja visi nobalsoši, beidzam balsošanu. 33 par, 3 pret, 3 atturas. Atzinums ir apstiprināts. Apsveicam Liberātskī kungu. Next one is Tālāk gaisa pakalpojuma nolīgums starp Eiropas kopienu un Meksiku par atsevišķiem gaisa pārvadojumu pakalpojumu aspektiem. Viens balsojums. Sākam balsot. Zālē redzu, ka četri ir par papildus tiem, kas nobalsos. Beidzam balsošanu. 40 par, neviens nav pret, neviens neaturas. Apsveicam tik augundzi. Šis ziņojuma projekts ir pieņemts. Tālāk pārējiem pie diviem jautājumiem saistībā ar komitoloģiju. Pirmais ir saistīts ar 88, 2 un 4 noteikumu reglamentā, un to ir iesnieguši zaļie liberāļi un goji. Tātad, ja esat um, par vienošanās panākšanu, tad balsojiet pret. Ja visiem tas ir skaidrs, tad sākam balsošanu. Zālē redzu, ka viens, divi ir par, trīs, trīs par un viens pret. Ko pieskaitīsim pārējiem? Daudz partijas grupai viens balsotājs par daudz. Tagad viss kārtībā, beidzam balsošanu. Septiņpadsmit par, deviņpadsmit pret. Tādēļ noraidīts šis priekšlikums. Tālāk, nākamais. Tā ir komitoloģijas procedūra saistībā ar pilotu licencēm un ECR grupas iebildumiem. Sākam balsot. Trīs pret un viens par redzu zālē, vai vispārējie nobalsojuši. Beidzam balsošanu. 16 par, 22 pret. Noraidīts. Arī šis priekšlikums ir noraidīts. Liels paldies! Mr. Mr. Perker. Perker, kungs, lūdzu. Eine Frage. Wir haben hier eine Liste voll. Priekšsēdētāji. Mums e, ir priekšā viens saraksts, bet lai nebūtu pārpratumu. Tātad tur pirmais ir par balsojums par pilotu licencēm. Pirmais balsojums. Bet iespējams, ka ka daži tad nobalso par pilota licencēm, domājot, ka viņi īstenībā balsos sākumā par ķermeņa skaneriem. Līdz ar to tur vajadzētu pievērst uzmanību. Tas, kurš ir to visu tagad sagatavojis, ir pieļaus kļūdu, manuprāt. Tad vajadzētu balsot tādā kārtībā, kāds ir piedāvāts šeit sarakstā uz labs. Very... Nē, es ļoti atvainojos, Pērkara kungs, es ļoti skaidri norādīju, par kuru jautājumu mēs balsojam. Nu, daudz ko reizēm daru, bet nu nevaru piespiest uh, Deputāts mani uzklausīt. Atkārtot balsojumu nevaram. Esam nobalsojuši, pilnīgi skaidri norādīju, par kur jautājumu. Kad? Balsojam. Groša kungs. Tī no procedurālās pieejas. Tas, ko arī uzdeva Pirko kungs. Uh, galu galā šis bija politisko grupu sagatavotais balsošanas saraksts, nevis sekretariāts sagatavotais saraksts. Ja jūs izmantot sekretariātu sagatavoto sarakstu, tad nebūtu šāda problēma. Bet, lūk, ja jūs izmantojat politisko grupu sagatavotā sarakstu, tad, lūk, ir savādāk. Jā, tā kā uh, vakardien izlēmām balsot, tad šādu sarakstu mums nebija, un tādēļ uh, arī attiecīgi paziņoja, par ko, kad mēs balsojam, un domāju, ka visi arī balsoja attiecīgi. Domāju, ka viss ir skaidrs šeit. Labi, nākamais darba kārtības jautājums ir viedokļu apmaiņa ar Reinas kuģniecības centrālo komisiju. Come up here, please.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 Lūdzu, izteiks nepaliek un nepiedalās. Tālāk sanāksmē. Lūdzu, tad uh, savas sarunas ārpusē. Tālāk vēlos jūs iepazīstināt ar Vörlinga kungu, kas ir sektārs, un savukārt arī Vandervēf kungs, kas pārstāv kuģņo, Reinas kuģošanas centrālo komisiju. Viņi pārstāv un nāk no Strasbūras. Mēs ļoti labi pazīstam šo pilsētu. Kolēģi, nu, lūdzu. Nu, tev tā kā tagad regbija spēle. Lūdzu, klusāk. Paldies. Es droši vien labi atcerēties, ka um, ieros nāca no kārtējā negadījuma, kas notiek Reins upē. Un uh, Komisija arī savu komiteja svādā šo satraukumu paudām arī nosūtot vēstuli komisijas vicepriekšādēm Kalasam, aicinot viņu arī izvērtēt nepieciešamos tālākos soļus, lai novērstu iespējamos turpmākos negadījumus Reinā. Un mēs saņem arī viņa atbildi, un mēs uzskatījām, ka varbūt būt laba doma arī uzaicināt Reinas kuģošanas komisijas pārstāvis uz mūsu komitejas sanāksmi, lai mēs pārunātu savstarpēji iespējamās rīcības un izdarītos secinājumus. Un tāpēc man priekš šeit arī sveicināt Dženu Vanderkungu un Verlinkungus, abus divus šeit, un viņi šodien mūs uzrunās un pastāstīs par šiem negatīvumiem Reinā un ko mēs no tā varam mācīties. Kungi, mācu jums, parasti mēs jums atvēlam 15 laiks iepazīstināt ar jautājumu, un pēc tam sako diskusijas, ierosinām arī ar deputātiem, un aicinu jūs arī katrā ziņā, arī katrā ziņā vienmēr ieslēgt mikrofonu, jo mēs arī šobrīd translējam to, izmantojot tieši raidi. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Jūsu komitejas delegācija mūs apmeklē, tātad Reinas kuģniecības centrālo komiteju, jūs ieradāties. Uh, tieši tajā laikā, kad Reinā notika viens no trakākajiem negadījumiem. Eh, viens no kuģiem, Valdov kuģis, nobloķēja Reinu uz vairākām dienām. Un rodas jautājums, ko mums vajadzētu mācīties no šī atgadījuma, lai vērotu drošību šajā ūdens ceļā mēs domājam par šīm problēmām, un šajā pārdomu brīdī mēs jau varam jums piedāvāt vairākus priekšlikumus. Pirmais Mums vajadzētu konstatēt, ka šis negadījums neapšauba iekšzemes kuģošanu kā vienu no uh, drošākajiem pārvietošanās veidiem. Šāda veida negadījumi notiek ļoti reti, iespējams, pusducis 50 gadu laikā, un pēdējā laikā nav pieaudzis šādu negadījumu atgadīšanās biežums. Otrkārt, iekšējā iekšzemes navigācija ļoti attīstās pēdējā laikā un tiek izmantots jauns tehnoloģijas, ļoti komplicēti kuģi. Šajā nozarē ir ļoti stingra konkurence. Mm, tas nozīmē, ka visas iesaistītās puses mēģina gūt lielāku peļņu, nedaudz vairojot risku ir vajadzīgs vairāk personāla, kas ir jāapmāc, un līdz ar to mums ir nepieciešams uzraudzīt šo nozari, lai viņi uzra... ievērot visus drošības noteikumus. Trešā mācība. Izpētot šo negadījumu, mēs redzam, ka nav bijuši nekādi ne trūkumi noteikumos, kas jāievēro kuģiem no tehniskā viedokļa. Tehniskie noteikumi ir ļoti stingri. Tie arī tiek regulāri aktualizēti, tiek veidot īpaši komiteja, kurā piedalās Eiropas Savienība un Reņas kuģniecības centrālā komiteja. Šī komiteja un tās darbs ir ļoti regulārs un stingrs. Ceturtā mācība neapšaubām ir problēmas atsevišķu sarežģītu kuģu stabilitātē. Te mēs runājam par tādiem kuģiem kā konteineru pārvadātājiem vai. Et euh, cette question n'est peut-être pas. Euh... Atsevišķos kuģu veidos ir problēmas ar stabilitāti. Uh, šie sarežģītie kuģi netiek pietiekami stingri kontrolēti. Tos nekontrolē kuģa ekipāža, ekipāža komanda un arī kuģa kapteinis. Ir nepieciešams uzlabot šo cilvēku apmācību šajā jomā un arī piedāvāt viņiem jaunākus tehnoloģiskos risinājumus. ADN vienošanās šobrīd tiek pārskatīta. Tā ir vienošanās par bīstam kravu pārvadāšanu, bet vajadzētu to attiecināt arī uz citiem kuģiem, kas nepārvadā bīstamas kravas. Piektais vērojums - iespējams vajadzētu uzlabot juridisko ietvaru, kas regulē upju transportu. It īpaši tādus aspektus kā apdrošināšana, atbildība, kompensācija izsniegšana tie nav tieši juridiskie priekšnoteikumi, kas būtu jāgroza, bet gan jāizstrādā labas uh, pakalpojumu sniegšanas prakses noteikumi. Uh, Mm, piemēram, ir tapis starptautiskais drošības gids um, iekšzemes kuģošanai, iekšzemes ostām un tam līdzīgām iestādēm. Un pēdējais vērojums, pēdējā mācība, atsevišķas upes, piemēram, it īpaši Reina, ir kļuvušas par tādiem kā autoceļiem. Nav pieļaujams tas, ka ilgāku laiku notiktu šo ceļu bloķēšana kaut kāda negadījuma rezultātā. Uh, ir nepieciešams ļoti ātri atbrīvot šo te ūdens ceļu no avarējušā kuģa, lai citi kuģi varētu pārvietoties netraucēti. Ir nepieciešams izstrādāt plānu ar kārtas gadījumiem, ja nu kādreiz atkal notiktu šāds te līdzīgs negadījums, lai mēs varētu ļoti operatīvi iejaukties un likvidēt uh, negadījumu sekas. Mm, tagad es došu vārdu Vandar Verfa kungam, kurš jūs iepazīstinās ar savu prezentāciju. Meneer de voorzitter, dank u zeer voor uh, deze gelegenheid. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, par šo iespēju arī pievērst uzmanību jūsu atsevišķiem nozīmīgiem aspektiem. Un īpaši par šo procedūru, ko mēs tālāk varētu apspriest. Mm, katrā ziņā vēlos izcelt tieši kārtība un daudz lietām skatās mēs turpinām izanalizēt, apspriest, bet mēs vēlamies jau šobrīd ar jums izskatīt vairākas iespējas, kurš jau reiz pat jūs skaidrāks arī nāc uzmanību. Esmu sagatavojis īsu prezentāciju. Un uh, tīri vēsturiski atskatoties, kas ir bijuši glābšanas darbi, un tāpat arī sako tālāk šī iespējamiem tālākie soļi, kā mēs varam pātrināt šīs procedūras. Un tāpat arī vēlos pievērst jūsu uzmanību. Un tā kā mēs varētu vēl padzināt, izpētīt iespējamos cēloņus. Tātad vēsturiski atskatoties, mēs redzam, protams, ka te bijuši nozīmīgs galvenie negadījumi. Tā kā ir bijusi ļoti Ne, reti šādi negadījumi, bet tomēr tie notikuši. 82. gadā mēs redzam, protams, ir reģistrēt nozīmīgs arī šāds negadījums, un pēc tam te atkārtojas ik pa laikam. Bet ne, mēs nevarētu teikt, ka tie notiek ļoti bieži, un nevienmēr vienās un tās vienšās vietās. Mm, un mēs pat varam teikt, ka satiksmes pārāvums ir bijis diezgan īs, īsu laiku, izņemot šo Valdorfa kuģa lietu, Valdhofas kuģa lietu gadījumu. Nu, tāpēc galvenā uzmanība jāvērš, protams, ir uz uh, glābšanas darbiem iekšzemes ūdeņos. <clears throat> Kāds ir pirmā un tiešā ietekme? Nu, tas aptur satiksmi uz iekšzemes ūdeņiem. glābšanas operācijas e, paši par sevi, protams, ir diezgan rētas, un tas bieži vien nozīmē to, ka nav pietiekama apmērā glābšanas aprīkojuma uz vietas e, piekuļošās teritorijās. Tas nozīmē, ka mums ir speciāli jātransportē šāds aprīkojums glābšanas e, mašīnas no ostām, un tas prasa laiku. Tas nozīmē arī papildus slodzi piekļošai videi un cilvēkiem, kas tur dzīvo. Tāpēc mēs vēlētos, lai šādas glābšanas operācijas, protams, notiktu straujāk. Bet nu šīs, protams, lietas jāskatās eh, vairākos slāņos. Mm, pašos glābšanas operācijas jāatzīst, ka mm, ja mēs vienmēr cenšamies ierobežot kaut kādā veidā ietekmi uz vidī, bet um, ir jānošķir vairākas fāzes. Vienkārt mēs runājam par šīs kravas stabilizēšanu. Tas pirmais solis. Nu, nerad jau, protams, tas ir, <clears throat> liekas, ka nav tik nozīmīgs jautājums jūrā, jo tad to vietu var apbraukt. Savukārt iekšzemes ūdeņos tas nav iespējams. Un tāpēc lielajās upēs tas ir milzīgi nozīmīgs jautājums. Pirmkārt, stabilizēt kravu, kas ir iestrēgusi. Nākamais posms - kravas glābšana. Tas bieži vien ir pats svarīgākais uzdevums jo bieži vien ir tā, kā kuģis, kas ir nonācis vai iestrēdzis kaut kādā veidā, nu tad viņu nemaz nevar nocelt no šīs vietas, un reizē arī nav iespējams viņu izcelt ar visu kravu, tā kā jāskatās pa priekšu, kā mēs ko darām ar kravu. Un tas ir pats sarežģītākais, varbūt, visā procedūras ietverā, un mums jāpēt, ko mēs tad varam šādā situācijā darīt, un tā tad galu galā, ja tas paliek, tad jau kā, nu, kuģa vraks, tad tas jau tas ir pats vieglākais un vienkāršākais uzdevums. Kopīgais uzdevums ir samazināt glābšanas operāciju laiku. Nu, tā kā es sākumā teicu, ka, protams, šādi negadījumi notiek diezgan reti, un mēs nesam sagatavojuši tādu katalogu ar visiem no iespējamiem uzņa, negadījumiem, bet nu runāsim visam nopietni. Un skatoties, cik nopietnas varētu būt arī kādas negadījuma sekas. Un ir jābūt gatavam, jā, attīsta vairāk scenāriju, sižeti, kas tad būtu jārīkojas, kādā veidā jāglāb uh, konkrētā krava vai kuģis. Un ir jāspēj <clears throat> saskatīt iespējamās seks uh, gan tuvākajā apkaimē, gan arī plašākā apkaimē. Un pirmkārt nodrošināt situācijas stabilizāciju uz vietas. Vienlaikus ir jānoņem, mm, jāņem vērā arī, protams, upes uh, gultnes stabilizāciju. Ja bieži vien šādas klāpšanas darbi, kas tiek veikti, tie arī tālāk attiek, atstāja nopietnas seks visai arī kuģu satiksmei. Nu, kā piemēram, mēs varam skatīties, protams, kuģu nu, uh, satiksmi salīdzināt arī ar dzelzceļa satiksmi. Bet, nu, runāsim konkrētāk mēs varētu ar konkrētiem arī un um, skatīties, varbūt, kā mēs varam arī salīdzināt šim ceļiem. Tad mums būtu jāstrod veidi, kā mēs varam stabilizēt negadījumā cietušo kuģi un kravas. Nu, tad tas būtu tas pirmais izdevums. Jūs arī redzat šeit fototēlu konkrēto negadījumu ar Valdof, Valdhofas kuģi Reinā. Īstenībā <clears throat> šī situācija šķiet jau vēlāk kļuva ļoti skaidra un viegli pārvaldām, un varējām stabilizēt šo, <clears throat> vismaz lokalizēt negadījumu vietu un stabilizēt pašu kuģi. Tālākie soļi nozīmē, ka bija jāizbrīvo kuģis no kravas, jāizceļ šī krava. Un to mēs darījām ar krānu, lai gan jāatzīst, ka arī šādu krānu mums sāk trūkt. Un īpaši tādi tankerkuģi, mm, kas tad lūdzu vēl papildus ir jāiepievērt klāt, lai šo kravu varētu pārkraut nu, kādā ziņā, lai tas visu laiku noritētu, ir jābūt ļoti labiem sagatavošanas darbiem. Un tas pats būtiskākais šobrīd. Proti, vai mums ir nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas pieejamas par kravu transportu. Kas notiek ar konkrēto kravu negadījumu apstākļos, īpaši, ja šāda krava nonāk saskarē ar ūdeni? Būtiskākais, lai komandas kas veids glābšanas darbus un arī attiecīgās iestādes, kas pārvalda uh, glābšanas komitejas un uh, komandas, lai viņiem būtu šāds precīzi zināšanas par to, kāda ir bīstamība un kādi ir veicamie straujākie soļi. Nu, visbeidzot, mēs varam tiešām norādīt vairāk secinājumus, kas, protams, ir ļoti sarežģīti paši pie pēc būtības. Un uh, ir jāsaprot, ka te sanāk kopā ļoti nopietnas uh, apsvērumi, nopietnas zināšanas, un mēs redzam, ka šie riski, protams, ir ļoti lieli. Un šādi tankeri, kas tomēr arī pārvadā bīstams vielas, tas nozīmē, un tāpat arī konteineru kuģi, uh, kas pārvadā krāvas, ir jāizveido tādas um, struktūras, kas spēj krīzes situācijās aktīvi rēģēt, izveidot šādu krīzes vadību štābu, piemēram, iekšlietu ministrijas paspārnē, un šāds glābšanas darbus ļoti efektīvi un strauji e, īstenot. Vēl papildus mēs varam izskatīt citus pasākums, ņemot vērā konkrētos faktus apzinoties, ka nu, upes teritoriju piekrastēs ar vien mazāk ir dažādu veidu vilcēju, nu, īstenībā bieži vien šādi vilcēji vispār vairs netiek izmantoti. Tad, lūk, tie vilcēji, kas tiek izmantoti jūrās, ostās, tos vajadzētu tomēr arī nodrošināt mm, pa noteiktam posmam arī upju uh, garumā lai šādos gadījumos mēs viņus strauji varētu uh, izmantot uh, e, negadījuma vietā. Tātad vilcējus vēl, ko viņus mums vajag papildus vēl. Un tas ir, protams, tagad ir uzdevums dalībvalstīm uh, skatīties šādus iespējamos ierosinājumus un mēģināt jau paredzēt zināmas scenārijas un attiecīgi veikt sagatavošanas darbus. Un tad visbeidzot par šo Lorelei. Mēs redzam, ka jau pagājušo nedēļu Mm. <clears throat> Um, avīzēs pagājušajā nedēļā laikā atkal bija runa par pārslogotiem kuģiem, un esmu šeit arī ieskicējis, e, kā tas ir domāts, kā mēs varam savādāk pielādēt kuģus, piekraut kuģus. Tātad maksimāli 2378 tonnas, kas tiek e, izdalīts pār septiņiem dažādu veidu korpusiem. <clears throat> Un, bet īstenībā savādāk vajadzētu piekraut šos kuģus, tātad tikai četrus korpusus vajadzētu pilnībā pielādēt, piekraut. Bet um, bieži vien notiek savādāk, un kuģi vairs nav stabili. Savukārt, ja mums ir iespēja manevrēt un pārkraut uh, kravu no vieniem korpusu daļām uz otrām, tad mēs, protams, varam arī šādu kuģu vieglāk glābšanas operāciju laikā arī atbrīvot no kravas. Un tāds ir iespējamais mm, viens no ieteikumiem, kā mēs varētu šo situāciju varbūt jau iepriekš varbūt mm, labāk pārvaldīt. Nu, kādā ziņā tādu priekšlikumu ir izteicis Koblenes prokuratūra. Paldies jums par uzmanību. Jā, paldies jums abiem par jūsu prezentācijām. Un tālāk uzklausīsim Portmanas skolas kundzi un pārējos, kas vēlas varbūt arī vēl pieteikties, vēl ir jums iespēja pieteikties. Un tagad Rotmanas skolas kundze. Rotmanas skolas kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī katrā ziņā arī <clears throat> mūsu viesiem, kas ir ieradušies un ir gatavi arī ar mums diskutēt šāds iespējamo negatīvu novēršanu un rīcību negadījumos. Katrā ziņā mēs vēlamies novērst tādu ilgu uh, upju satiksmes uh, pārāvumu posmu. Mēs vēlamies nodrošināt paļāvību, lai mēs tiešām varētu paļauties arī uz upju transportu, un tas ir galvenais uzdevums šobrīd. Vispirms vēlos norādīt, ka Uzskatu, ka ir tiešām ļoti labi un nozīmīgi, ka jūs šodien esat atnākuši uz Eiropas parlamentu. Mūs varat iepazīstināt ar jūsu centrālās komisijas par kuģošanu Reinsupē priekšlikumiem, un mēs arī varam skatīt par to, kāda varētu būt likumdošanas priekšlikuma, kad aizņemies šo sadarbību, vērtējam ļoti pozitīvi. Šāda sadarbība jums ir vairāk gadu karumā, apkopot jūsu praktiskās zināšanas, jūsu tehnisko uh, ekspertu uh, <clears throat> um, zināšanas, mēs varam tiešām nodrošināt labāku likumdošanu un Eiropā nodrošināt vienotas eh, prasības tehniskā ziņā. Par jūsu prezentāciju. Paldies par šiem paskaidrojumiem. Jūs arī skaidrojat par šīm cēloņiem, par to, kā jūs izpētat šāds cēloņus un cik nozīmīgi ir piedāvāt šāds pareizas kravu uzkraušanas tehnoloģijas un tehnikas. Mans jautājums par to, kādā veidā jūs paredzat Mm, nu labi, tas viss būtu tā kā novēršanas gadījumā, bet ja jau negadījums ir noticis, ko tad? Bieži vien ir tā, ka iestādes, kas atbild par transportiem, mm, jomām, protams, tad viss tiek mobilizēts, ja kaut kur notiek šāds negadījums, tad tiek piesaistīti nepieciešami eksperti, visi nepieciešami darbinieki, un viss spēki tiek apkopoti, lai uz sauszemes novērst šādus negadījums. Savukārt, ja negadījums notiek uz ūdeņiem, tad tas nešķiet tik ļoti nozīmīgs un nemaz tāda mobilizācija nenotiek. Un tāpēc es domāju, ka jūs ļoti pareizi un norādījāt, cik svarīgi būtu tomēr veikt šādu sagatavošanas darbu, sagatavot vajadzīgās komandas, attiecīgās iestādes struktūras izveidot un nodrošināt labu kravu transportu praksi arī iekšzemes ūdeņos. Mans jautājums. Jūs arī iezīmējat vairāk scenārijus, bet jautājums šāds. Cik lielā mērā dalībvalstis ir gatavas patiešām arī jūsu priekšlikumus ieviest? Un ko šajā ziņā varētu darīt Eiropas Savienība, ja arī mēs, lai tiešām nodrošinātu, ka šādi e, akūtā vajadzība pārvērstos konkrētos soļos. Jo, kā es teicu, sauszemes transports un dzelzceļa transports jau ir šāda mobilizācija iespējama, bet ūdens transporta ziņā mums vēl ir jāveic šādi uzlabošanas soļi. Maisnieks kundze tālāk. Paldies priekšsēdētājiem. Es atbalstu to, ko teica Vortmans Kols kundze, kādā ziņā paldies par šo prezentāciju vispirms. Arī man iekšzemes eh, ūdeņu transports ir ļoti nozīmīgs, un, manuprāt, nākotnē tas būs vēl nozīmīgāks, un tāpēc mums ir jāpadara tas arī drošāks, un reizē jānovēršies vēl negadījumi. Mans jautājums. Mums liekas, ka vēl kaut ko varētu varot optimizēt. Tas, ko jūs šodien teicāt, izklausās, ka jūs jau uzskatāt, ka īstenībā šobrīd jau šīs lietas funkcionē ļoti labi, pat arī tad, ja notiek negadījums, tad ir ļoti labi jau strukturēts un iespējamā reakcijas, glābšanas operācijas notiek ļoti efektīvi. Tomēr jautājums ir, kā mēs jūs varam atbalstīt? Jo mana kolēģi jau pieminēja, protams, ja šādi negadījumi notiek uz automaģistrālēm, tad ir, protams, uzreiz cita veida reakcija, kas notiek tad, ja šādi negadījumi notiek auto, piedošana uz ūdens. Tad ir arvien aktuāls jautājums, kā mēs varam to labāk novērst un labāk reaģēt šādā gadījumā un reizē arī neapdraudēt uh, tālāko kuģošanu ūdens eh, ceļos. Bet eh, tātad man interesē vēl, ko jūs sacījāt, iespējamā negadījuma novēršana, ko vēl šeit varētu darīt. Mēs negribam, protams, te veidot lieku birokrātiju un papildus noteikumus, bet tomēr varbūt ir kaut kādi nepieciešamie vēl noteikumi, kas būtu jāizstrādā, un arī papildus varu kontrolas ieviešana, lai šos noteikumus tiešām ieviestu. Uh, Protams, mēs vienmēr gribam, lai vispār nenotiktu šādi negadījumi un lai viss būtu droši. Paldies! Madālēn kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Ah, paldies arī Vanvēršas kungam un arī jūs kolēģim. Paldies jums, kas esat ieradušies un arī paldies jums par prezentāciju. Es vēlētos ierosināt, lai mums šāds tikšanās notiktu regulāri. Pavisam nesen arī notika šāds negadījums, bet es domāju, ka mēs kā transporta komiteja turpmāk varētu ierosināt šāds regulārs sanāksmes ar abām eh, nozīmīgām eh, kuģošanas komisijām. Tātad nevis tikai par Reinu, bet arī Donavu mums būtu jārunā un skatīties, kā mēs tad šādas sarunas varētu regulāri risināt. Un izpētīt tālāk, kā šo jautājumu varam labāk virzīt. Un varbūt šāds sanāksmes satikšanās būtu jāorganizē uh, regulāri ar abām komisijām, un nevis tikai tad, kad jau noticis negadījums, bet jau arī saulēcīgi un regulāri. Nu, jūs arī sacījāt, ka negadījumi notiek reti, tomēr tie notiek, un reiz tie notiek, tam ir not nopietnas sekas. 2007. gadā mēs zaudējām vairākus konteinerus. Tas bija Excelsior kuģis un tas bija ļoti nopietns negadījums. Un turklāt bija arī vairāki traģiski bojāja, tātad cilvēki gāja bojā. Un, un man toreiz arī tas bija ļoti saspringta situācija. Man zvanīja daudz cilvēki, un nu, kas nespēja vispār tālāk rīkoties, un vēl turklāt daudz um, firmas sacīja, mēs līdz bankrotēsim, jo mēs nespējam veikt savus uzdevumus, reina ir nobloķēta. Un tāpēc mums būtu jāskatās, lai mēs nodrošinātu, kā šādas blokādes mm, negadījumā tiktu novērstas uzreiz. Uh, problēma bija kā uz vietas nebija glābšanas aprīkojuma, un to vajadzēja visu transportēt no Rotterdams bet tā kā, nu, ņemot vērā Reins upi, tas prasīja milzīgu laiku, kamēr no Rotterdams šāda glābšanas aprīkojums tika atransportēts. Tāpēc mums būtu pirmkārt jārisina jautājums par glābšanas aprīkojumu pieejamību. Ļoti straujā veidā. Uzreiz, lai būtu turklāt. Un nu, tā kā mēs runājam par iekšzemes ūdeņu transportu, bet, nu, gribētu tiešām runāt par apmācību darbinieku sagatavošanu. Kā mēs varam nodrošināties, lai visi tātad, darbinieki tiešām būtu labi sagatavoti? Un arī visus noteikumus un mūsu mācības tiešām viņi labi varētu ievērot. Un bieži vien ir tāda situācija, ka Nu, vienalga kā, kad tiek sakrauts kuģī, gan jau viss būs labi tāpat. Un, um, nu jā, nevienmēr tas tā notiek. Mēs esam redzam, ka bieži vien ir mm, mm, bijuši pārlādēti kuģi vai atkal par maz ir kuģi kravā tieši, tā ka viņi nav stabili, nav droši. Tādas situācijas notiek. Bet jautājums ir, vai to mēs tiešām varam precīzi merīt, un varbūt, ka te ir jāpievērš tam padzināt uzmanība. Papildus vēl jautājums. Um, tad es gribētu pārnāt jums kā ar iekšzemes ūdeņu transporta ekspertiem. Tad vēlreiz par personālu. Bieži vien jūs pieņemat darbā um, cilvēkus no Rumānijas un citām Austrum Eiropas valstīm, bet iespējams no, pat no Filipīnas, uh, Filipīnām. Uh, Un uh, Nīderlandē, protams, mums ir jāatzīst, ka ir ļoti daudz ārvalstnieku, kas tieši ir ieradušies no Filipīnām. Mans jautājums, kādā veidā tas ietekmē arī drošības uh, apmācību, kā m, mm, tiek nodrošināta komunikācija, vai viņi saprots, vai valodas ir skaidrs, vai viņi pārvalda mm, komunikāciju valodu, un varbūt ka tas rada problēmas. Tātad vai tur varbūt ir vēl papildus iespēja kaut kādas lietas tomēr uzlabot? Lichtenbergs un Zēlē, paldies. Paldies. Vēlos nedaudz varbūt rēģēt uz Van Dālen kunga komentāru. Es gribētu norādīt, ka arī Holandes lielie transportētāji uz sauzemes uh, Eh, transportā arī izmanto eh, viesstrādniekus, piemēram, no Kazahstānas, kas nespēja lasīt eh, latīņu burts un tad nesaprot, kas vispār notiek uz autoceļiem. Tāpēc to arī vajadzētu tomēr tam pievērst uzmanību, jo mēs redzam, ka cenšoties samazināt darbinieku atalgojumu, um, bieži vien Mm, firmas atsakās no saviem darbiniekiem, kas viņiem maksā dārgāk un maksā mazāk un piesaista viestrādniekus, bet tas rada nopietnas problēmas un šāds lietas netiek kontrolēts. Es vienkārši to papildus vēl saku, jūs runājat par uh, holandiešu kuģiem, kas arī pieņem papildus viestrādniekus, bet tas jau nebija nekāds uzbrukums uh, Holandei, bet gan es gribēju pateikt, ka vācieši un austrieši tieši tāpat rīkojas uz sauszemes uh, transporta jomā. Uh, Lūk, šodien mēs tiešām kauno uzmanību pievēršam uh, iekšzemes ūdeņu transportam, jo līdz šim ne, mēs esam bieži vien to ignorējuši. Tātad mēs nerunājam tikai par to, kurās vietās šādi negadījumi varētu notikt, bet vēl arī, kas īsti var notikt, kāds var būt seks. Ja mēs, piemēram, skatāmies, es skatos sērskābe, tas taču var radīt milzīgu apjomu katastrofu, kuras vairs nespēja arī neviens vispār kaut kādā atgriezt jo kods norāda ne tikai kuģi un transportam, bet pašai upei. Nevis tikai tas, kā tas bloķē satiksmi upē, bet kā upe īstenībā kā vide tiek tik ļoti sagandēta un tik milzīgs skaitījums tiek nodarīts, ka tas ir neatgriezniski, tāpēc kontrole ir jābūt daudz spēcīgākai. Ja mēs runājam par nepareizu kravu iekraušanu, nu tas ir skaidrs rādītājs par to, ka visas tās personas, kas ir uh, Eh, atbildīgs par kravu uzkraušanu, iekraušanu, kuģu pielādēšanu, ļoti bieži vien tā, nu, pavirš pie šim jautājumam. Un tā rezultātā var rasties milzīgi riski. Un eh, itlā, lai, protams, tas šķiet, nu, ļoti maza varbūtība, ka negadījums var notikt, bet tomēr tas var notikt. Tāpēc es aicinātu, lai mēs lielāku uzmanību pievēršam uh, transportam un kravu transportam tieši. Uh, kravu transporta drošības jautājums, manuprāt, ir milzīgi nozīmīgs. Un vēlreiz salīdzinot arī ar sauszemes transportu, piemēram, no Minhenes līdz Veronai bija speciāli jāprīko visas iespējamās ugunsdzēsības eh, punkti, lai varētu reaģēt iespējamo sauszemes transportu negadījumu o, reizēs, ja tur arī rastos papildus arī kādi Mhm. uguns bīstamība. Savukārt jautājums, kā mēs to skatāmies iekšzemes ūdeņos. Vai tas arī plānots? Tas arī būtu aktuāli, ak, akūta vajadzība, lai uzreiz varētu reaģēt uz negadījumu. Mēs nevaram sagaidīt, ka kāds no kuģniecības, kāda biroja kaut kur sāks organizēt uh, palīdzību konkrētam negadījumam, pēc tam varbūt citā Eiropas malā. Tāpēc mums jānodrošina, lai šī palīdzība sniegtu uzreiz un konkrētajā vietā. Un jautājums ir, vai to mēs esam gatavi darīt un kādā veidā. Jo, ja mēs nespējam nodrošināt drošību, tad mums ir jāskatās, mm, kāda ir mūsu atbildība. Jo mēs šobrīd pieļaujam milzīgus riskus. Es zinu, cik ļoti sarežģīti ir panākt šādu ekspertu piesaisti un nepieciešamo zināšanu apkopošanu krautransportam, bet tas ir pats pirmais uzdevums šobrīd. Turklāt skatoties arī, kā šīs situācijas, kas nebija paredzētas, tas jau neskat tikai Reinu, bet arī cits upes. Tāpēc mums vajadzētu ļoti rūpīgi pie, pievērst uzmanību šim jautājumam. Un ir jāpanāk, ka mēs ļoti skaidri zinām, apzināmies šādu situāciju, kādi ir drošības nosacījumi, kādā veidā tie tiek īstenoti, vai tie tiek ievēroti vai ne, jo, protams, drošības noteikumi neko nepalīdzēs, jo Reins upe jau pat par sevi būs mirusi. Tas ir vispār neaprakstāms un to neviens nespēj samaksāt, kompensēt. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāspēj nodrošināt šāds pārskats. Pārredzamība. Es nesaku, ka viss, protams, ir um, jāharmonizē. Protams, ka Reinas dimensiju mēs nevaram uzreiz attiecināt uz visām Eiropas upēm. Tas nav nekāda jēgā. Tam nav jēgas. Bet ir jēga, ja mēs runājam par kopējo pieju un analīzi par to, kur ir šie riski un kādi mūsu uh, plāni, kāda būs rīcība negadījuma, uh, ja gadījumā notiks šāds negadījums. un vai mēs varam reaģēt, un ja mēs nevaram reaģēt, tad kas galu galā eh, to spēj tomēr nodrošināt un ir gatavs par samaksāt, lai šāda uh, nepieciešama aprīkojums būtu uz vietas. Bieži vien ir tā, ka pat arī izmantot nepareizo degvielu, uh, tiek jau radīts papildus riski. Uh, un nepareizās degvielas lietošanas rezultātā atsevišķas uh, ūdens posmi kļūst pilnīgi nelietojami. Paldies. Rikē, kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Noklausies visu to, ko teica kolēģi, bet pirms tam, pirms es komentēju to, es gribētu pateikt vēl kaut ko, gribu pasvītrot, ka iekšzemes uh, ūdensceļu infrastruktūra gan pēdējo 150 gadu laikā ir uzlabojusies Taču jāsaka, ka pats šos pamatos tā paliek tāda pati, kāda tā ir bijusi, bet tanīpat laikā ir mainījies kuģu kalibrs. E, no 250 tonu kravnesības e, mēs esam pārgājuši 750 tonām un pat vairāk. Līdz ar to rodas jautājumi par uh, upes kapacitāti. Uh, ir aizvien lielāki kūģi, kas vēd aizvien lielākas krāvas. Protams, tas ir ļoti rentabli, bet rodas drošības jautājumi. Un tāpēc es gribu uzdot šādu jautājumu. Vai ir definēti kādi uh, krāvas uh, parametri, kas būtu maksimāli un vai tiek pārbaudīti tie. Otrakārt, vai ir nepieciešams ierobežot bāržu kapacitāti? Trešais jautājums. Kādi ir tie mehānismi, kas šobrīd ir spēkā, nodrošināšanas mehānismi, nu, piemēram, Valdef gadījumā šķiet, ka ir pārāk piekrauts bijis šis kuģis un arī nepareizi piekrauts. Vai apdrošināšanas mehānisms ir tāds, ka tas kompensē arī problēmas, kas radušās pārvietošanās jomā pa šo upi, upi nosprostot un arī vai kompensē kaitējumu, kas nodarītu videi. Un pēdējais jautājums, vai jūs domājat, ka iekšzemes upju transports varētu palīdzēt atvieglot uh, satiksmi pa ceļiem kāda ir jūsu pozīcija attiecībā uz mē, mēzes upes eh, apgūšanu kuģošanai un vēl kādas citas upes apgūšanu? Savisārs kundze, pēdējā runātā. Paldies. Šeit tika uzdoti ļoti daudz jautājumu. Ja mēs runājam par sadarbību starp mums un Reinas kuģniecības centrālo komiteju, tad daudz kas ir pateikts tāds, kuram es varu piekrist. Bet nepiekrītu tam, ko teica Lichtenbergers kundze. Viņa minēja citu starpā, ka varbūt vajadzētu aizliegt kuģošanu par ēnu. Es nedomāju, ka par to vispār vajadzētu runāt. Pats vieglākais ir kaut ko aizliegt. Varbūt es kaut ko esmu pārpratusi. Taču Es gribētu zināt, vai vispār mm, Reinā pastāv riska menedžmenta schēma. Mana pieredze liek domāt, ka tad, kad bīstamas kravas tiek pārvietotas kaut vai 5 km pa pilsētu, ir nepieciešama riska menedžmenta schēma. Bez tam es nesaprotu arī, kurš ir atbildīgs par to, kas būtu darāms kāda negadījuma laikā. Negadījums var notikt vienā valstī, bet, ja runa ir par upi, tad arī citas valsts cieš no tā. Kurš ir tas cilvēks, kurš atbild par šo negadījumu? Un beid, pašā nobeigumā vēl īsts komentārs. Jūrā notiek apmācības bieži vien. Ir dažādas risku pārvaldīšanas schēmas jūras transportā. Iekšzemes ūdens ceļi ir ļoti specifiski, taču es domāju, ka daļa no uh, tām pašām riska menedžmenta schēmām var tikt piemērots arī upju transportam. Un vēl pēdējais konkrētais jautājums, vai šī krīze šogad uz Reinas ilga veselu mēnesi? Paldies! Lies paldies, un tagad godā tie viesi, es nezinu, kurš no jums grib sākt atbildēt. Es sākšu, saka Vermēļa kungs, un pēc tam mans kolēģis turpinās. Ko mēs varam teikt? Tiešām iekšzemes ūdensceļos ir ļoti maz negadījumu. Tieši tādēļ, iespējams, mēs neesam pietiekami labi sagatavojušies uh, šādu te negadījumu esamībai. Tiešām ir zināmas problēmas ar glābšanas dienestu organizāciju un arī ceļa atbrīvošanu no negadījuma sekām. Tas atrodas dalību valsts pārziņā, kā tiek nomenedžētas šīs te negadījuma sekas, līdz ar to es atbildu uz pēdējās runātājas jautājumu. Un mums ir grūti iejaukties šajās te dalību valstu pilnvarās un kompetencēs. Kas notika ar šo Valdorfu kuģi? tik tiešām satiksme tika apstādināta. Tas neradīja nekādas ekoloģiskas problēmas. Mēs baidījāmies, protams, ka varētu būt kāda toksisko vielu noplūda, taču galvenais kaitējums, kas tika nodarīts, bija ekonomisks. Vandālinkungs jau teica, miljoniem eiro tika zaudēti, jo vairākas nedēļas nevarēja kuģot par ēnu šīs avārijas dēļ. Uh, Diemžēl mums šobrīd nav adekvāta kompensāciju mehānisma, kas varētu šos līdzekļus atgūt. Kuģi vienkārši iesprūda Reinā un nevarēja saņemt nekādu kompensāciju. Neskatoties uz, à, izņemot tos kuģus, kuri bija īpaši apdrošinājušies pret šādiem konkrētiem gadījumiem. Līdz ar to mums vajadzētu mēģināt uzlabot gan glābšanas plānus, uh, un gan arī drošības noteikumiem, preventīvajiem drošības noteikumiem, kas ir ļoti labi šobrīd, vēl uzrakstīt papildinājumus. Tādus noteikumus, kas mums ļautu ļoti ātri risināt tādus sarežģītus negadījumus kā šīs. Nu, piemēram, ko darīt ar bīstamajām kravām? Mums ir vajadzīgi ļoti precīzi noteikumi, kā šos te bīstamos, šīs bīstamās vielas kravas izkraut un ko ar tām darīt. Kuģi Valdorfa gadījumā kuģi tiešām bija bīstama krāva, eksplodējoša krāva, un mēs nezinājām, kā glābējiem ir jārīkojas. Vai būtu, piemēram, jāizurb caurums kuģa tvertnē, lai varētu izpumpēt šo kravu? ir nepieciešams, bija nepieciešams labāk pārzināt šīs konkrētās kravas īpatnības, lai organizētu tās izkraušanu. Par kuģu stabilitāti. Protams, ir tehniskie noteikumi par kuģu stabilitāti. Mums nav vajadzīgi precīzāki noteikumi, bet ir vajadzīgi mehānismi, kas garantētu to, ka šie spēkāsošie noteikumi tiktu tiešām ievēroti un ir nepieciešamas tehniskas Um, tehniskas ierīces, kā piemēram datorprogrammas, kas ļautu uh, kuģa komandai uzraudzīt stabilitāti katrā brīdī uz kuģa. Un tas attiecas ne tikai uz tiem, kas pārvadā bīstamas krāvas, arī uz citiem kuģiem. Arī tāds kuģis, kurš netransportē bīstamu krāvu, var avārijas gadījumā nobloķēt šo te uh, ceļu, upes ceļu. Un tagad došu vārdu manam kolēģim. Paldies, priekšsēdētāji! Ir ļoti labi runāt par bīstamām kravām, taču mums nevajadzētu aizmirst arī citus jautājumus. ņemot par piemēru jūras kuģniecību, arī iekšējās iekšzemes kuģniecībā ir ieviesti divu konteineru kuģi, kas pārvadā bīstamās kravas. Visa šī te tankeru flote ir modernizēta un bīstamās kravas tika, tiek tagad pārvadātas mm, šādos te dubulto konteineru kuģos. Valdorfa avārija vēlreiz norādīja uz šo te aspektu. Pirms šīs avārijas netika daudz, pārāk daudz runāts par kuģu veidiem. Stabilitātes problēmas kuģiem rodas ļoti reti. Tankuģiem ir ļoti liela virsma, pa kuru e, šis te pārvadājumais šķidrums, šķidrā krava var pārvietoties it kā viļņoties. 99 gadījumos nekādas problēmas nerodas. Ja ir cietā krava, kā piemēram dzelsrūda, ko pārvadā barža, tad šādas stabilitātes problēmas nerodas. Principā notiek apmācības kuģu apkalpē par šiem jautājumiem, taču ikdienas praksē šādas problēmas gadās ļoti reti. Līdz ar to no pieredzes būtu grūti mācīties. Šobrīd mēs esam uzsākuši vairākus pasākumus, kas varētu šo jomu sakārtot iekšzemes transportā. Tika uzdot vairāk jautājumu par krīzes pārvaldību un pārvaldības sistēmām. Šie jautājumi pirmkārt atrodas dalību valstu pārziņā. Un, ja runājam par Reinu, tad šīs valstis ir vairākas. Vācija ir lielākā no tām. Gribētu jums atgādināt, ka e, Vācijas transporta ministrija nāca klajā ar paziņojumu pēc šīs avārijas, kurā viņi saka, ka ir nepieciešams izskatīt krīžu pārvaldīšanas mehānismus e, attiecībā uz iekšzemes kuģniecības ceļiem, izmantojot pār piemēru un pamatu jūras krīžu menedžmenta sistēmas. Vācijā jau ir pie jūras piekrastes krīžu menedžmenta sistēma, ko viņi izmantos. Un tas palīdzēs problēmas risināt visaugstākajā politiskajā līmenī, tad, ja problēmas ir nopietnas, jo reizēm tik tiešām šie lēmumi ir ļoti būtiski un ir nepieciešams tiem politiskais atbalsts, jo savādāk nevar rīkoties. Vēl kaut kas, ko jūs pieminējat, kas ir ļoti svarīgs, ir šie scenāriji, potenciālie avārijas scenāriji. Tie var palīdzēt mums apzināt, kādas iekārtas ir nepieciešamas. Tās arī, tie scenāriji arī palīdzēs mums izstrādāt tādus kā pasākumu soļus vai posmus, kas būtu veicami avārijas gadījumā. Tas viss ir cieši saistīts ar ekspertīzi un zināšanām par bīstamajām kravām. Varu tikai piekrist tam, ko jūs teicāt. Valdho, Valdorf kuģa glābšanas gaitā tika veikti vairāk eksperimenti laboratorijā par to, kā tieši mēs varētu veikt urbumus kuģu konteineros, lai izpumpētu eksplozīvo kravu. Mēs nevēlējāmies, lai rastos tiešām eksplozīvs kokteils. Mēs vēlamies izvairīties no e, šādas situācijas atkārtošanās, kad mums ir kaut kas jādara laboratorijā, pirms mēs varam reāli glābt kravu un kuģi. Te tik uzdot jautājumu par to, no kurienes bija kuģa apkalps locekļi un vai viņi varēja labi komunicēt savā starpā. Jāatzīst, ka šobrīd iekšzemes ūdens ceļos ir ļoti lielas pārmaiņas, līdzīgas tām, kādas pirms kāda laika notika jūras transportā. Šobrīd ļoti daudz tautību pārstāvi strādā uz iekšzemes ūdens ceļu kuģiem, tiek izmantotas ļoti daudz un dažādas valodas. Protams, pastāv noteikumi par komunikāciju Nu, iespējams, ka šie noteikumi pārāk lakoniski, bet mēs uzraugām situāciju. Iespējams, ka vajadzēs kādus papildus noteikumus. Bet pirmā prioritāte ir parūpēties par to, lai jau esošie noteikumi tiktu ievēroti. Protams, ka ir vajadzīga laba komunikācija starp kuģa apkalpi un dažādām eh, struktūrām uz savas zemes. Nu, piemēram, ja kuģis brauc cauri Vācijas teritorijai, tad ir jākomunicēs ar Vācijas eh, federālajām zemēm. Un apkalpē ir jābūt tādai, kas ir spējīga sazināties. tika uzdots jautājums, vai vajadzētu ierobežot kuģu dimensijas. Šīs dimensijas ir noteiktas, tām jābūt tādām, kas atbilst infrastruktūras kapacitātei. Pirms 200 gadiem tika noteiktas vienas dimensijas, tagad tās ir citas. 25 metri ir maksimālais garums kuģiem uz Rēnas. Ja kuģis ir garāks, tad tas nav drošs un arī ir ļoti grūti kaut ko darīt avārijas gadījumā. Šāda kuģa avārijas sekas var būt ļoti nepatīkams. Ja kuģis būtu 135 metrus garš un ar to kaut kas atgadītos, tad tas kļūtu par tādu milzīgu aizsprostu upei un varētu radīt neiedomājums sekas šādai avārijai. Priekšsēdētājs ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko jautājumu daļu. Protams, ja ir vēl kādi jautājumi, tad es labprāt atbildēšu arī uz tiem. Lielas paldies abiem kungiem! Paldies gan par prezentāciju! gan arī par to, ka atbildējāt uz deputātu jautājumiem. Mums jau Strasbūrā bija tikšanās ar jums, un toreiz mēs uzsvērām, ka mūsu prāt iekšzemes ūdens transports ir ļoti būtisks transports. Tādas upes kā Reina un Donava ir ļoti svarīgi transporta koridora Eiropas transporta tīklā, un tādēļ mums arī ir liela un patiesa interese par to, kas notiek šajās jomās. Lielas paldies jums par stāstījumu, par to, ka veltījāt mums tik daudz laika. Mēs augstu vērtējam to, ka jūs ieradāties šeit. Mēs jau runājam Strasbūrā par to, ka mēs vēlētos tikties ar jums regulāri. Varbūt tas jūs uh, eh, pārsteigs, bet es varu jums pateikt, ka mēs bieži braucam uz Strasbūru un Tādēļ arī mūs interesē šie jautājumi. Daži šeit, kā Vandālenkungs, piemēram, saka, ka mēs pārāk regulāri apmeklējam Strasbūru, un šeit nu nevar viņam piekrist, bet katrā gadījumā mūs ļoti interesē jūsu darbs un jūsu stāstījums. Paldies! Okay, colleagues, I'm going to give you a 10 minute. Kolēģi, desmit minūšu pauzīte, līdz sagaidam referentu par dzelzceļa dokumentu pakotni. Tad skatīsim šo punktu un tad pāriesim pie Sāda kunga ziņojuma, atzinuma. Es ceru, ka paspēsim 11.45 tik līdz Sāda kungas atzinumam un tātad attiecīgi lūkšu visus ievērot arī atvēlētos laika ierobežojumus. Šobrīd gaidāms arī Kjānī kundzi. Pavisam īsa pauzīte. Desmit minūtes, desmit minūtes maksimums, saka priekšsēdētājs. Colleagues, comfort break over. Next item on the agenda is. Kolēģi, turpināsim darbu. Nākamais mūsu darba kārtības punkts ir Eiropas dzelzceļa vienotā telpa, pārstrādātā redakcija. Referente ir Debora Sarakjāni, lūdzu dodam referentei vārdu. Tikai gribētu vēl piebilst cilvēkiem, kas grib izteikties, vai jūs jau sākumā varētu pēc iespējas agrāk norādīt, ka vēlaties izteikties, lai tad attiecīgi es visiem vienlīdzīgi sadalītu laiku. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Vēlētos jums pastāstīt aktuālāko informāciju saistībā ar diskusijām par dzelzceļa vienoto tāps sadarbībā ar ānu referentiem. Panācām kompromisa um, vienošanos par to, kāda būs situācija attiecībā uz regulātoru. Mēs visi vienojāmies, ka a, būs reālas pilnvaras attiecībā uz konkurences uzraudzību un a, notiks arī pārbaudīšana attiecībā uz to, lai nebūtu pārkāpumi tirgū. Priekšsēdētāju izvirzīs nacionālie parlamenti vai arī kom kompetentās iestādes. Un nepieciešama arī adekvāta interešu deklarācija. Tādējādi mēs panāksim, ka regulators ir neatkarīga iestāde un arī uh, viņiem ir pietiekams pilnvaras izpildīt savu lomu. Tādējādi viņi varēs arī neatkarīgi rīkoties un uh, regulatori nevarēs ietekmēt ne valsts, ne arī privātas iestādes. Turklāt panācām arī vienošanos attiecībā uz finanšu jautājumiem. Infrastruktūras pārvaldnieks, menedžeris uh, pieņemtu biznesa plānu attiecībā uz investīciju un finansējumu programmām, un mums jāpārliecinās, lai pieteikumu iesniedzēji tiktu, uh, notiktu konsultācijas nediskriminējošā veidā pirms biznesa plāns tiek apstiprināts. Un kompromisa tekstā mēs uh, norādījām arī to, ka dalībvalstīm jāpārliecinās, lai uh, tā tad uh, būtu gra grāmatvedības pārbaudas, lai nebūtu deficīts ilgāk kā divus gadus un būtu panākt, panāks līdzsvars no vienas puses tātad valsts ieguldījums un no otras puses uh, pašu ieguldījums. Tajā skaitā arī priekšlaicīgie maksājumi, kas ir no valsts piešķirti un skatījām arī vairākus citus jautājumus sadarbībā ar ēnu referentiem. Pēc brīža arī tiem pieskāršos, tikai tagad gribēju norādīt, ka liela daļa no dokumenta pārstrādātās redakcijas skata jautājumu par to, kā darbosies regulators un regulatoru tīkls. Un jau vairākas uh, lietas esmu iekļaujuši arī kompromisa tekstā, uz kurām norādīju arī finansējuma jautājums. Tie ir ļoti būtiski aspekti, tie ir būtiski jautājumi arī saistībā ar mūsu uh, sarunām ar padomi, kas drīz sekos. Panācām arī vienošanos par 13. pantu, kur tiek runāts par nediskriminējošu pieeju, piekļuvi visiem dzelzceļa uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldniekiem. Panācām arī vienošanos par trešo pielikumu. Izlēmām trešo pielikumu saglabāt nemainītu, bez būtiskiem grozījumiem, izņemot piekļuvi degvielas uh, piegādēm Turklāt panācām arī kompromisu par daudzgadu līgumu, 30. pants. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu 5 gadi, padomu piedāvāja 3 gadus no savas puses. Mēs savukārt ieteicām šeit uh, iekļaut daudzgadu līgumu septiņu gadu garumā, jo tādējādi infrastruktūras pārvaldniekiem būtu iespēja plānot vidējā ilgtermiņā. Panācām arī vienošanos par 31. pantu, tur ir finansēšanas principi, kā arī septītais pielikums. Tajā ir izskatītas detaļas attiecībā uz līgumu saturu. Un tur ir arī sniegts piemērs gadījumos, ja būtu streiki. Šo, lēm, šo jautājumu izlēmām neskatīt, jo tā nav Eiropas Savienības kompetence, bet gan nacionāla valstu kompetence. Vēl aizvien ir daži jautājumi, kas ir jāskata, to šo, šo pēcpusdienu darīsim ar ēnu referentiem. Pašā sākumā jau gribētu arī teikt viņiem lielu paldies, jo attiecībā uz kompromisu tekstu, protams, to nepieciešams vēl aizvien pieslīpēt, tur ir nepieciešams nodrošināt konsekvences, konsekvenci Bet, jebkurā gadījumā, liels viņiem paldies par milzīgu ieguldījumu un domāju, ka varam teikt, ka komisijas tekstu esam uzlabojuši. Kā jau es minēju, šo pēcpusdienu skatīsim vēl dažus jautājumus. 32. pants astu, ar 8. pielikumu. Tur tiek runāts par izņēmumiem. Tālāk jautājums saistībā ar komisijas kontrols pilnvarām un arī pirmais pielikums, kā arī 1A pielikums un 6-7 panti, kur tiek runāts par pakalpojumu sniedzējiem. Vēl aizvien nepieciešams noturēt diskusijas attiecībā uz grozījumiem par tirgus atvēršanu. Nu, re, tāda ir pašreizējā situācija priekšsēdētāji, visā citādi darbiet uz priekšu, un es ceru, ka šodien pēcpusdienā mums izdosies a, pabeigt darbu pie kompromisa grozījumiem, kas ir saistīti ar lielāko daļu neatrisināto jautājumu. Paldies! Liels paldies! Sakie, Sarakjānī kundze. Vārds Groša kungam lūdzu. Um, kolēģa Kūnis vēl grāt. Paldies. Un kolēģis Kūnis nu pat ir iedies. Un es uzstāšos tās partijas grupā pirmais, un līdz ar to vēlos jums paziņot, kā vēlos pateikties referentam. Par visu paveikto jau vēl pirms uh, vasaras sesijas pārtraukumu, vasarās brīvdienām. Un es uzskatu, ka mēs līdz ar to esam jau uzņēmuši tādu pamatu, kas ļauj tad panākt plašu vienošanos starp politiskām grupām. Mēs runājam par um, finansēšanas modeļiem, par tirgus atvēršanu, par pakalpojumu piedāvāšanu un uzskatām, ka Mums ir jāpanāk plaša vienošanās, plašs atbalsts parlamentā, lai zinātu, kāds būs tālākais virziens, kā mēs tālāk rīkosimies. Un, lai dzird arī nākotnē, mēs varētu jau runāt ar padomi un komisiju par nākotnes redzējumu. Un šie jautājumi skaidri jāpasaka, kuri jautājumi ir kurā laikā jāizskata debatēs. Es uzskatu, ka šis ir labs ietvers, arī kā labs pamats, arī sarunām ar ēnu referentiem un mums turpinās arī sarunas ar arējiem kontaktiem, lai panāktu konkrētu rezultātu. Un mēs ļoti saliedēti aizstāvēsim savas pozīcijas. Un tāpēc šodien šis despats par saturu mums vēlreiz ir jāatgādina, kas ir tauts patīgi svarīgi. Mēs vēlamies, protams, visu arī nodrošināt, lai visas politiskās grupas atbalsta šos svarīgākos punktus, un tālāk mēs šos pozīcijas aizstāvēt arī sarunās ar padomi un komisiju. Paldies! Paldies, Graškungs, Tremoza kungs, lūdzu. And I'm working on about four, four minutes each. Aptuveni četras minūtes katram. Liels paldies, priekšsēdētāji. Dargā Debora, dargie kolēģi, pagājušajā nedēļā uh, esam skatījuši tātad pārstrādāto redukciju. Liberāļi mēģināja nākt klajā ļoti konstruktīvu nostāju, lai pēc iespējas ātrāk panāktu vienošanos. Manuprāt, lielāko daļu kompromisu varēsim panākt jau šodien, bet domāju, ka attiecībā uz nodalīšanu varētu būt vēl problēmas. Manuprāt, šajā jautājumā, šajā komitejā nav vēl panākta uh, tātad pārsvars attiecībā uz uh, viedokļiem, lai panāktu vienošanos. Un es personīgi, jāsaka, varētu atstāt šo nodalīšanas jautājumu un neiekļaut to pārstrādātajā redakcijā. Tas, ka to neiekļausim, nenozīmē, ka tas nav svarīgs. Uh, Nē, šajā pārstādātajā redakcijā būtu jāiekļauj konkrēts laika grafiks komisijai, kurā tai jānāk klajā ar priekšlikumiem. Mums tas svarīgākais jautājums pārstādātajā redakcijā ir tirgus atvēršana, atklāšana. Tā ir mūsu pirmā prioritāte. Mums nepieciešams nodrošināt, lai regulatārās iestādes veiksmīgi strādātu gan Eiropas, gan valstu līmenī. Tādēļ vēlētos stiprināt uh, teksta redakciju attiecībā uz regulatārajiem iestādēm, jo īpaši 57a un 56 3C pantos. Ja eh, nodalīšanu neiekļausim pārstrādātajā redakcijā, tad varēsim pārstrādāt 13. pantu attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem operatoriem. Ēnu referentu diskusijas par 13. pantu a, eh, bija lielā mērā saistīts ar nodalīšanas jautājumiem, bet ja tos mēs neiekļausim, tādā gadījumā 13. pantu patiešām būs vērts veiksmīgi pārstrādāt. Pavisam īsi par astotā pielikuma pirmo punktu. Tur tiek runāts par infrastruktūru un referenti iesaka uh, svītrot AC un F punktus šajā pielikumā. A un F, jo īpaši, manuprāt, nav iespējams svītrot, jo tādējādi tur tiktu iekļautas gan algas, gan pensijas, uh, arī kā arī pakalpojumu sniedzēji, kas kā restorāni, skolas un bērnu dārs. Liels paldies par uzmanību. Paldies, Zīles kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Um, es arī gribētu pateikties um, ziņotājai par um, šo darbu, kas ir tieši viedokļu saskaņošanā gan vasaras pirmajā pusē, gan es ceru arī šodien mēs turpināsim ar ēnu ziņot, ziņotāju sanāksmē. Uh, Un eh, kopumā es arī piekrītu tikko izteiktajam viedoklim par to, ka visdrīzākais šis nodal, nošķiršanas, nodalīšanas princips mums ir jāatstāj uz laiku ārpusē šī rīkāsta pārskatī, eh, pārskatīšanā un atstāt komisijai iespējas nākt ar šo priekšlikumu eh, kādu laiku vēlāk, visdrīzākais gadu laikā. Tad, manuprāt, mēs arī varētu pavirzīties uz priekšu daudz sekmīgāk. Bet par tiem sasniegumiem, ko mēs darījām jūlijā, manuprāt, arī mm, mēs vairāk pagājām uz priekšu ar 31. artikulu un 32. kur daļa, protams, ir ņemts vērā no tā, kas, manuprāt, bija vienošanās pamatā par dažiem tirgus segmentiem, eh, definīcijām un arī tas, kas attiec par trokšņu un bremžu eh, izņēmumu stāvokli dažās Eiropas Savienības valstīs, kuras strādā citā uh, citām platums liežēm un no citu ritošo sastāvu, kur, kur šīs jautājums ir jau atrunāts otrajā artikulā un ir izslēgts tāpat kā tas ir padomas pozīcijā. Bet, kas attiecas uz šiem maksāšanas principiem, uz maksājuma principiem šajos tirgus segmentos, kas ir uh, pilnīgi nodalīt no Eiropas Savienības konkurences. Šiem principiem, manuprāt, eh, vajadzēja būt eh, labāk atainotiem šim kompromisā, jo, manuprāt, mēs jūlijā bijām tikuši tālāk ar šo kompromisu, nekā tas ir pašlaik redzams jūsu piedāvātajā redakcijā. Es domāju, ka eh, nenolaidīsim rokas un turpināsim šo darbu um, šo, šodien un arī turpmākās, sesijas, turpmākās sēdēs ar ānu ziņotājiem un ziņotāju kopumā. Paldies! Thank you. Paldies, Zīles kungs, Krāmer kungs. Ja, ich glaube, dass ich... Es uzskatu, ka, um, protams, ja mēs to visam būtu izdarījuši ātrāk, tad viss jau būtu ātrāk ķērušies pie lietas, ātrāk jau viss būtu pabeigts. Tagad, kad ja mēs skatāmies, ka šis neatkarīgais, striktākais regulators, protams, būtu tas, kurš nodrošina šo neatkarību. Nu, mums ir konkrēti piemēri. Atsaistīšana, protams, atsevišķās valstīs jau ir, bet tie tīkli ir vienalga slēgti, un savukārt ir valsts, kurās nav šī atsaistīšana ieviesta, un tur tīkli ir, e, sliedas ir pieejams. Lūk, tas sanāk paradoxāli, bet e, kādās jums ir jānodrošina tas, ka tī, e, dzelzceļš ir pieejams, sliedas ir brīvs, un neatkarīgais regulators, protams, ir, van, kas nodrošina sendicijus no nakvo. Un līdz ar to mēs par šo jautājumu esam jau pēdējos mēnešus ļoti cieši strādājuši. Mēs zinām, ka tūlī būs arī tiesas spriedums. Uh, un neatkarīgi no tā, kā tas būs, komisija skaidri pasaka, ka viņi piekrīt Matju Grošu priekšlikumam. Tāpat arī norāda, ka mums ir padziļināti jāveic analīze par to, kā īstā Eiropa viss tas darbojas. Tas viss ir apsveicami, un tas, ka šo tam mēs katrā ziņā nevaram atstāt novārtā, ir skaidrs. Tātad tī, e, tas ir tīklu atvērtība, pieejamība arī pasažieru transportam. Lūk, šis jautājums, kas vēl jāzem arī nacionālajos parlamentos un tas vēl nav izdarīts. Bet ir problēmas. Piemēram, kompromiss. Nu, kādā ziņā mēs negribam kādā ziņā ietekmēt uh, streiku tiesības. Tātad um, tas ir atsevišķies joms, kur mēs arī varbūt pat iejauksimies, bet to nevajadzētu. Es domāju, Eiropas regulātoram būtu jājaucas tikai tajā gadījumā, ja tiešām veidās konflikts. Bet nekā tā ziņā, jebkurš lēmums no tūkstošu lēmumiem, kas tika pieņemts, tagad tiktu izskatīts arī šajā regulātorā, un tas būtu pilnīgi traki, tas ir nepieņemami, tas arī viņi neko nespēja tādu izdarīt, un tas ir nevajadzīgi. Tātad jautājums būtu par to, ka iejaucas tikai tad, kad ir reāls konflikts. Taču ja Eiropas regulatorā iestādi iejaucas. Un savukārt ar trešajām valstīm mums ir jāatrod tāds risinājums, kas skar ne tikai Baltijas valstis, bet arī citas valstis, un es varētu nosaukt vairākas valstis. Un tur jāizveido atsevišķi noteikumi, jo tur ir spēkā cita situācija. Un lai mēs nepieļautu to, ka tiek vienkārši pārmantot šī personas, nu, piemēram, Vācijā ir tāda atsevišķa organizācija Smallfair, jo visas um, Mm, šīs pārvadātāju organizācijas ir neval, tātad privāts, un ja būtu šāds iespējams, ka regulators tiek izveidots, bet, nu, protams, ja kāds no viņiem kļūst, tad tas sanāk, ka viņš jau zina visus šos trikus un iekšējo kārtību. Savukārt, ja tas ir kāds neitrāla persona, kas neko nezina, nu, lūk, Vācijā mums jau bija tāda, ka um, bija visi šie e, transporta ministri, kuriem vispār nebija nekādas sajēgas no transporta. Un, Un tad, protams, ir kā viss saka, eh, personāls saka, nu, mēs ļoti labi, ministrs neko nevēlas, mēs darām, ko mēs gribam. Un eh, mēs īstenībā, protams, arī varētu šādu gan situāciju novērst gan Eiropā, gan Vācijā. Thank you, Mr. Kr Paldies. Krāmera kungs noteikti nākamajā nedēļā paziņošu par jūs teikto transporta ministriem. Uh, Jels kungs, kundze lūdzu. Punkta ansprēķina un es. Jā, paldies. Pieci komentāri. Pirmkārt, es vēlos apsveikt, ka tiešām nav paredzēta papildus liberalizācija uh, nekā tas līdz šim un ko nosaka komisijas priekšlikums. Tātad papildus liberalizāciju mēs nevēlamies. Un uzskatām, ka tas tikai negatīvi varētu ietekmēt arī uh, drošību, uh, dzelzceļa drošību un pasažieru tiesības. Un līdz ar to mums ir tas svarīgi, ka tas netiks piedāvāts tālāk šāda liberalizācija papildus. Otkārt, Eiropas regulatorā iestāde, manuprāt, nelēmtu par investīcijām dzelzceļa tīklā, jo par tādām lietām lēmj nacionālajie parlamenti. Un tas ir arī politiķu uzdevums lemt par šādām investīcijām sabiedriskās nozīmes pakalpojumos. Uh, Un, ja šāds lēmums tiktu savukārt virzīts, tas sanāk, ka torpedētu nacionālos parlamentus. Es uzskatu, par to var atbildēt tikai konkurētspējas uzraudzības iestāde, un tā kā tu norādi arī, tad regulātoram būtu jāveic šāda konkurences uzraudzības funkcija, un ne jau katrs lēmums viņam būtu jāizskata, kā tu norādīji Kramerkungs, tas būtu neiedzīgi birokrātiskais loks. Un vēl mēs katrā ziņā atbalstam koplēmuma procedūru. Un turpmākajām sarunām mēs ierosinātu, lai visi deleģētie akti tiktu svītroti priekšlikumā, un tas savukārt ļautu parlamentam daudz efektīvāk mm, aizstāt savu pozīciju turpmākās sarunās. Tālāk minimālie pakalpojumi streiku gadījumā Es uzskatu, ka 7. pielikumā mums būtu jāskat arī nākošā ēna referents sanāksmē. Runājot arī par darba ņēmēju tiesībām, par to mums jāpanāk vienošanās. Un visbeidzot, ēnu referentu sanāksmu procedūra. Es vēlētos, lai turpmāk, strādājot pie kompromisiem, mēs izstrādātu kompromisu nevis par visu pantu kopumā, bet gan par konkrēto punktu, kurš ir iekļauts kompromiss priekšlikumā. Es domāju, ka tas būtu daudz veiksmīgāks iznākums un arī tālākam balsojumam. Tas būtu daudz labāks izredzes, tad kompromiss tiešām iegūt, panākt. Un <clears throat> paldies! Thank you, Mr. Kuhn. Paldies, Kūna kungs, lūdzu. Jā, danke, Vorsitzender. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Maķu Groš, paldies un tautas partijas vadā. Mēs jau dzirdējām, kas ir pašsvarīgākie punkti. Lai šī tiešām jautājums par atsaistīšanu tiktu atlikts uz kādu laiku, tas ir tiešām nosimīgi šobrīd arī mums. Un par to, kā tad šī infrastruktūra pārvaldība tik nodrošināta un kāda būtu procedūra un tālākais <clears throat> grafiks sarunās ar padomu komisiju un parlamentu. Lūk, tas tad ir aktuālais šobrīd. Bet mēs redzam, ka sarežģījums sāks tad, kad mēs mēģinām nodrošināt konkurētspēju, vienlīdzīgu konkurētspēju, un norādām, ka izmakšu, izmakšu kalkulācijas atsevišķās eh, trasēs ir eh, ļoti sarežģīti kalkulējums, un ka tiek ierēķināts visas iespējamās izmaksas, nu, tas būtu um, protams, vēlamais veids, bet tur ir jāuzlabo vēl šīs aprēķina metodas. Un runāt par attiecīgiem pakalpojumiem, dzelzceļš. Um, un arī dažādi veidi apkalpojušie uzņēmumi, kas ar vienu ir daļa no dzelzceļa uzņēmumiem, uh, bieži vien simtprocentīgi valsts uzņēmumi, E, protams, ka 200% no minimālā pakalpojuma nodrošināšana tas ir pirmais solis, ko mēs varam varbūt arī spērt, bet baidos, ka tas var radīt ļoti liels sarežģījums. Tāpēc mums jāskatās papildus arī praktiskie risinājumi, kas nodrošinātu arī, arī konkurentiem iespējas arī darbināt savus dzelzceļus, izmantot vai no nu, tas ir dažādi veidi degvielas vai uh, dīzeļu vai citu veidu jaunās uh, degvielas veidus, un to visu varētu arī noteikti labi aprēķināt, un ka viņi neciestu, tā nebūtu tā negodīga konkurence. Tāpēc visiem aprēķiniem jābūt ļoti caurskatāmiem. Tad mēs runājam arī par finanšu pārnesēm, transferiem starp šiem struktūru pārvaldniekiem un dzelzceļu uzņēmumiem, kas atkal ir nozīmīgs jautājums, un tāpat arī ja mēs par šo tēmu vienosimies, tad arī ēnu referenti, protams, pavirzīsies. Liels solis priekšu. Paldies. Kur Maikons tālāk? Very much, uh, dear Liels paldies, priekšsēdētāji. Sākumā liels paldies referentei par smago darbu, kas ieguldīts šī svarīgā jautājuma izstrādē. Un, protams, ir arī tas skaidrs uzklausot diskusijas, cik sarežģīts ir šis jautājums. Uh, Transporta nākotne Eiropā ir svarīga ne tikai Eiropai kopumā, bet arī atsevišķām valstīm, kā arī manai valstī Ungārijai. Bet, jāsaka, šai nozarē um, sarežģījumi visai daudz, um, un tādēļ jāsaka, ka regulas pārstrādātā redakcija to vienkāršojot un um, padarot uh, to veiksmīgāku investīcijām, būtu ļoti svarīga šīs nozares attīstībai. Mums jāņem vērā arī kaimiņattiecību politika un arī Donovas stratēģijai būtu lieli ieguvumi no investīciju palielināšanās, un šeit ir jāmin arī savstarpējās saiknes starp valstīm. Turklāt uh, transports ir ļoti būtisks arī Uh, jaunajām Eiropas Savienības valstīm, varbūt pat vairāk nekā vecajām dalību valstīm. Integrēta uh, dzelzceļa vienotā telpa uh, varētu ļaut mums attīstīt arī ātrvilcienus, kas jau, daudzās jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs nav uh, īsti attīstīta joma. Un es patiešām uzskatu, ka dzelzceļš uh, varētu būt uh, ļoti svarīgs dzinolis ilgspējīgai attīstībai, veiksmīgai attīstībai. Turklāt nedrīkstam aizmirst arī par vides aspektiem, kā tas ir iekļauts arī 2020. gada stratēģijā saistībā ar CO2 emisiju samazināšanu. Paldies! Paldies! Maisners kundze lūdzu. Jā, pienākā pozicinā. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, kolēģi jau daudz ko pateica. Mums šeit arī liela vienprātība šeit telpā par to, ka. Kā atdalīšanu un citas liberalizācijas jautājumus mums tagad nevajadzētu iekļaut, atlikt malā, bet ir ļoti svarīgi. Vācija norāda, ka šādājums nozīmē atliks, nenozīmē atcelts vispār. Un līdz ar to mums jāpanāk arī šajās jomās gan at, atsaistīšanā, atdalīšanā un ar liberalizācijas jautājumu būs jāpanāk zināms progress. Tad mēs runājam par zināmām procentu likmēm, nu, Krāmerkungs arī runā par to, kā varbūt arī, protams, ja mēs izvēlamies kādu no jau profesionāļu vidus, tad viņš arī zina un pārzina šo vidi un arī visus vecos trikus. Nu, kādā ziņā mums jānodrošina, lai mēs panākam, ka ir nodrošināt piekļuvi tirgumu visur Eiropā. Un tāpēc tam jābūt spēcīgam regulātoram, un tam jābūt pareizai personai, konkrētai personai, kas ir neatkarīga, kam ir zināms svars uh, un kas spēj tiešām arī nodrošināt neatkarīgus lēmumus. Mēs visi esam jau viensprāts par šo virzienu, kursu, un par to ir prieks, ka esam jau vienojušies, un šeit arī šodien hand referents sanāksmē mēs spēsim panākt nozīmīgu progresu. Un vēlreiz gan atkārtinu, tas nenozīmē to, ka atdalīšanas um, un liberalizācijas jautājumu vispār netiek izskatīti. Nē, tie vienkārši tiek atcelt līdz nākamajai priekšlikumam, tomēr nāks klājām. Paldies. Kančākungs. E, Jā, paldies priekšsādātāji. Mēs kādā ziņā esam bijuši gatavi. Mēs zinām, ka tas būs smags lēmums. Arī apzinoties to, ka šobrīd jau esam saņēmuši šādu priekšlikumu, mēs esam jau panākuši, mm, nonākuši šajā fāzē. Nu, tam, protams, zinām, tad rūkt pēckarš vēl. Mums bija ļoti augsti mērķi, mums bija drosmīgas idejas, un mēs arī bijām gatavi stāties pretī komisijas priekšlikumam, bet politiskām grupām, protams, ir zināmas atšķirības viedokļos, un mēs zinām, mērā esam atsisti atpakaļ. Nu, kādā ziņā es grālos uzsvērt nozīmīgāko jautājumu. Tātad jautājums ir, tirgus liberalizāciju. Ja mēs to neievērojam, ja gribam ignorēt, tad mēs ejam nepareizā virzienā. Regulators var darboties tikai tād paties darboties, ja tirgus ir patiešām brīvs. Un tas ir pamatā ziņa un pamats, kas, nu, ko nevar ignorēt. Diemžēl šobrīd izskatās, ka mēs par to nespējam vienoties. Mēs nespējam panākt vajadzīgo atbalstu. Šobrīd, protams, ir sarežģīti ekonomiski apstākļi. Tieši tāpēc vēl lielāks spiediens, un mums ir jārīkojas vēl izlemīgāk, strauji. Un vienlaiks mēs arī varam nodrošināt šādu ekonomikas stimulu, kas mums ļautu arī izrauties no šī sarežģītā perioda. Tas ir mūsu darbs, tas ir mūsu uzdevums, un šobrīd mēs, diemžēl, šo uzdevumu neveicam pietiekami efektīvi lūdzu, mums jāvirzās straujākā tempā, un tāpēc man ir šī rūgtā pēcgarša mutē. Nu, un es ceru, ka mēs tomēr panāksim vajadzīgu atbalstu šeit parlamentā. Durāns Gunz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu tam, kas tika teikts šeit par brīva un atvērta tirgus nepieciešamību, bet tikai ne principu pēc. Nē, mums nepieciešams šāds tirgus, lai tas būtu kvalitatīvāks un lai būtu labāki pakalpojumi, lai pasažieri un lietotāji baudītu šo augstāko kvalitāti. Un es gribētu pieminēt konkrēti vienu elementu 13. punktā un. Uh, 13. punktā un grozījumos 393 un 440. Mūsu mērķis ir atvērt tirgu jauniem tirgus dalībniekiem. Es tam piekrītu. Jā, ir nepieciešama viņiem neatkarība un atsevišķa organizācija, taču pilnīga neatkarība arī var radīt briesmas. Gribētu jūs darīt uzmanīgus uz to. Es piekrītu tam, ka vai nu izmanto iespēju, vai arī zaudē šo iespēju. Taču, ja vēsturiskais operators pilnībā apmierina e, mūsu lietotāju vajadzības, tad es nesaprotu, kāpēc vajadzētu kā pašmērķi šo te jauno operatoru pieaicināšanu. Uh, Varbūt, ka jaunie operatori varētu dot sliktākus rezultātus. Viņu kapacitāte varētu būt nepietiekama un arī pakalpojumi varētu būt nepietiekami. Es negribu šeit propagandēt ideoloģisku pieeju, nē, es gribu racionālu pieeju piedāvāt. Nu, piemēram, pakalpojumi stacijās daudzās dalību valstīs. Uh, dzelzceļa līniju operatori šobrīd piedāvā labus, labas kvalitātes pakalpojumus uh, stacijās. Uh, dažās gan tie nav pietiekami labi, un tur vajadzētu uh, tiešām lielāku konkurenci. Es ceru, ka kompromisa grozījumi būs efektīvi un nevis kaut kāds princips, piemēram, ka 20% tirgus ir jāatdod jauniem operatoriem. Uh, ja eh, esošie operatori nedarbojas pietiekami labi, tad vajag atvērt eh, šo tirgu. Par minimālajiem pakalpojumiem es domāju, ka direktīva nedrīkst runāt par streiku tiesībām, jo tā ir dalību valstu prerogatīva. Tas arī ir viss no manas puses, kā ieguldījums šajās debatēs. Paldies. Rīkē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas skaistums slēpjas kompromisos, un Eiropas galvenā slimība arī ir šie kompromisi. Un mēs redzam, ka tad, kad ir kaut kādas grūtības, tad mēs vienmēr ķeramies pie šiem kompromisiem, tie rada vēl lielākas grūtības. Dzelzceļa sistēmai jābūt tādai, kas ir uzdevuma augstumos, kas var ļoti veiksmīgi konkurēt ar citiem transporta veidiem. Ir nepieciešams vairāk demokrātijas, labāk uh, attieksme pret vīdi, energotaupību un viss tas dzelzceļā. Uh, Mēs visi zinām, lai izstrādātu šādu dzelzceļu sistēmu, jāievēro pamat priekšnoteikumi. Pirmkārt, dzelzceļu tīklam jābūt atvērtam, ir jāliberalizē šī tīkla izmantošana un ir nepieciešams arī neatkarīgs regulators. Man ir liels prieks, ka visi ir viensprāts, ka ir nepieciešams šis regulators, taču eh, daudzi saka, ka nepieciešams jautājumu par regulātoru risināt vēlāk. Nu, taču tenis mm, spēlē vienmēr ir tiesnesis, un to nevar piecināt tikai otrajā setā. Domāju, ka ir nepieciešams regulators jau no paša sākuma. Es atbalstu referentes nostāju, es arī atbalstu viņas drosmi Es nesaprotu, kāpēc mēs varēsim atrisināt nošķiršanas un atsaistīšanas jautājumus pēc gada, ja mēs nevaram to izdarīt tagad. Es nesaprotu, kāpēc parlamentam jābūt tik bailīgam attiecībās ar komisiju un padomu. Vairākums varbūt būs vāji savā garā un gribēs atkāpties. Es uzskatu, ka liberalizācija nav iespējama bez atsaistīšanas. Un galu galā atvērt šo tirgu, pakalpojumu tirgu bez uh, nošķiršanas un atsaistīšanas, tam nav nekādas jēgas, tas radīs tikai problēmas. Tad radīsies arī regulators, kurš nespēs nekādīgi darboties. Ko tas viss nozīmēs? lai izvairītos naražģīt, sarežģītām debatēm, mēs izvēlamies tādu kā puslēmumu, atceļam galvenos jautājumus uz gadu, diviem, trim gadiem. Tas nozīmē, ka mēs visi turpināsim dzīvot ieslēgt savos dalību valsts nacionālajos egoismos, un rezultāts būs ārkārtīgi vājš. Es domāju, ka dzelzceļš ir pelnījis kaut ko labāku. Tā kā Tonijs jau teica, es arī jūtos apbēdināts un vīlies. Es domāju, ka tas būs, um, tā būs garām palaista iespēja, ja mēs neatrisināsim šos jautājumus. Un tas uh, vēlreiz parāda to, cik ļoti sarežģīti ir vispār par kaut ko vienoties Eiropā. Ajala Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu piekrist tiem kolēģiem, kas izteica savu tādu vilšanos piekrītu tam, ka referente un ēnu referente ir tiešām paveikuši milzu darbu, risinot šo ļoti kontroversālo, ļoti pretrunīgo tekstu. Tādi jautājumi kā liberalizācija tiešām ir pretrunīgi, plaši un sarežģīti. Taču ir vēl kaut kas vēl pretrunīgāks, un tā ir metode, ko mēs vēlamies izmantot, lai iedvestu jaunu dzīvību šajā sistēmā un lai sapurinātu tās augtos tradicionālos operators, tos, kuri ir bijuši pie stūras ilglāku. Mēs zinām, ka šī stagnācija nav ļāvusi uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Viss šis nošķiršanas un atsaistīšanas jautājums ir tas, ko, ko parlaments piedāvā jau no paša sākuma. Tas nav nekas jauns. Uh, Nav pirmā reize, kad mēs to mēģinam ieviest. Šorīt priekšsēdētājs izteica savu neizpratni par to, kāpēc šī komiteja un parlaments ir pēdējie, kas saņem informāciju par kaut kādiem jautājumiem, kas tieši mūs skar. Nu, ja mēs nebūsim e, droši un pārliecināti par savu darbību, tad tā arī būs arī turpmāk. E, Nošķiršana, mūsuprāt, ir viens no pirmajiem pasākumiem, kas ir jāveic, lai kļu, nokļūtu pie kvalitatīviem pakalpojumiem un pie labi darbojošās sistēmas. Šis priekšlikums nenāk kā pārsteigums citas iestādes mūs eh, neustver nopietni, tāpēc, ka mēs ne, baidamies iet pietiekam tālu. Un arī es esmu pret to, ka eh, streikošanas tiesības tiktu ieviestas it kā caur virtuves durvīm. Sterka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es domāju ar prātu, tad es piekrītu Ramonam, kurš saka, ka nošķiršana un atsaistīšana būtu jāatstāj uz vēlāku laiku, jo šobrīd nevaram vienoties. Taču ar sirdi es gribētu piekrist tam, ko saka Rikē kungs jo mums nekad nebūs vienotā dzelzceļa tirgus Eiropā, ja nebūs skaidras nodalīšanas starp tiem, kas pārvalda infrastruktūru un tiem, kas piedāvā pakalpojumus šajā infrastruktūrā. Nu, redzēsim, cik tālu mēs pavirzīsimies kompromisos, varbūt, ka tiesa sniegs savu atzinumu un tad komisija būs spiesta re reaģēt. 13. panta, 13. pants un 3. pielikums par dzelzceļa pakalpojumiem kļūst aizvien, aizvien svarīgāki. Vesela virkne dzelzceļa pakalpojumu ir absolūti nepieciešami, lai dzelzceļa uzņēmumi varētu veikt savu darbu. 13. panta kompromiss, manuprāt, ir dīvains. Tajā teikts, ka ja pakalpojums sniedzējam ir saistība ar dzelzceļu, tad tam ir jāorganizē lietas tā, lai būtu skaidra šī nošķiršana. Bet kā tas ir no juridiskās puses? Domāju, ka šajā 13. pantā un 3. pielikumā mums ir skaidri jāpasaka kaut kas par juridisko pusi. Ir jāpiemina šis vārds juridiski, jo savādāk šiem pantiem nav nekādas jēgas. Šeit tiek izmantot dažādi argumenti. Vilsas kundze, piemēram, saka, ka nošķiršana būšu, nākšot par labu drošībai. Ja mēs apskatām statistiku, ko piedāvā dzelzceļa, tad visdrošākās valsts ir apvienotā karalista un Nīderlanda, un tad šī nošķiršana ir īstenot pilnībā. Nav nekāda pamata teikt tam, ka nošķiršana varētu apdraudēt drošību. Vai nu jūsu rīcībā ir nepareizi dati, vai arī kāds lepeni dati, kur, kuriem man nav pieejas. Krāmerkungs. Piekrītu jums, spēcīgs regulators ir būtiski svarīgs tad lūdzu neatšķaidiet viņu, neapgrūtiniet ar tūkstošiem procedūru, kas viņam ir jāveic un tonām papīru, kas viņam jāaizpild. Regulātoram ir jābūt tādai iestādē, kas var iejaukties vajadzības gadījumā. Tad, ja tirgus nedarbojas pietiekami labi, tad lūdzu neapgrūtiniet to ar birokrātiju. Regulātoram jābūt e, neatkarīgam, spēcīgam, eiropeiskam regulātoram. Uh, Domāju, ka jāspēr jau tagad pirmie soļi šajā virzienā, redzēsim, cik tālu mēs tiksim. Viss, kas attiecas uz tehniskām specifikācijām, licencēšanu, ritošo sastāvu un tā tālāk, šeit, es domāju, lielāka teikšana ir jādod Eiropas dzelzceļa aģentūrai pārāk bieži šīs dalībvalstu specifikācijas tiek izmantotas kā aizbildinājums, lai aizsargātu dalībvalsts tirgu. Piemēram, jāsaka, kādam citam uzņēmumam ļauj ienākt valsts teritorijā, taču vispirms ir jāiegulda miljoniem eiro, lai tiktu apstiprinātas viņu lokomotīvas. Piekrītu tiem, kas teica, ka ir nepieciešama caurskatāmība, taču ir jābūt arī efektivitātei Pirmkārt, mums jādomā ir par patērētājiem un dzelzceļa pakalpojumu lietotājiem. Dzelzceļa uzņēmumi paši nāk aiz tiem. Mēs par viņiem nedrīkstam domāt vispirms. Es domāju, ka referente šajā ziņojumā e, pārāk daudz e, piedāvā dažādas sarežģītas procedūras, pārāk apgrūtina procedūras un birokratizē tās ar šo ziņojumu piemēram, tajā, kā dzelzceļu uzņēmumiem būtu jāveido attiecības ar saviem darbiniekiem un tā tālāk. Nevajag tik ļoti formalizēt to. Mums ir jādomā komerci komerciāli, jādomā par šo publisko pakalpojumu, ko cilvēki izmanto kā pasažieri. Uh, vai arī kā uh, dzelzceļa pakalpojumu lietotāji. Šī varbūt man pēdējā runa transporta komitejā, un tāpēc es tik ļoti uh, atklāti runāju par savām bažām pēc 12 gadiem, ko esmu šeit pavadījis, un kad nevienreiz vien esam runājuši par dzelzceļa sistēmas atvēršanu. 90. gados mēs uh, mēģinājām liberalizēt aviāciju un dzelzceļu. Uh, Tolaik priekšlikumi arī bija ļoti dažādi. Pa šo laiku ir notikuši daudz pārmaiņas gan ekonomikā, gan sektoru kultūrā. Aviācijas sektors ir attīstījies ļoti strauji, dzelzceļa sektors nē. Tas tiešām ir ļoti frustrējoši. Ļoti maz progress ir panākts dzelzceļa sektorā kopš 90. Gadi, gadiem. Taču es negribu nobeigt ar tādu pesimistisku notri. Nē, es gribu teikt, ka esmu ļoti privileģēts, ka esmu strādājis šeit 12 gadus, un man ir, liekas, ka šī komiteja ir viena no fascinējošākajām. Es esmu bijis iesaistīts jūras pakotnes veidošanā, un kaut ko jau mēs esam panākuši šobrīd varbūt neesam īsti prožektoru gaismā kā galvenie varoņi, taču agrāk ir bijuši kaut kādi būtiski panākumi. Šo te 12 gadu gaitā esmu jutis, ka tomēr mums ir izdevies likt pāris stūrakmeņus Eiropas tālākā veidošanā, diemžēl dzelzceļu jomā, nek daudz kā varbūt citās jomās the... Pirms došu vārdu komisijas pārstāvim, gribu uzrunāt Dirku Sterku. Gribu pavisam īsi uzrunāt tevi, pateikties tev par 12 gadu ilgo darbu šajā komitejā. Ja es skatos to darbu, ko tu esi paveicis šajos gados, ir īpaši jūrniecības, kuģniecības sektorā, tas ir ļoti daudz, ko tu esi izdarījis, tāpat arī dzelzceļa jomā. Uh, runājot par iepriekšējo dzelzceļa pakotni. Atceros, cik garas stundas pavadījām ar tevi un Paulo Kostu samierināšanās sanāksmēs. Mēs viņus turējām, un Dirks Starks viņiem sita toreiz šajā samierināšanās sanāksmēs. Tu biji arī referents tad, kad bija pagaidu komiteja Māre jautājumos, tad, kad bija prestīža avārija, un mēs izveidojam speciālo komiteju. Es ceru, ka šīs darbs tiks noglabāts parlamenta arhīvos kā mūsu panākums. Uh, Es atceros, kāda bija šī nopratināšana, un es tiešām lietoju šo te vārdu apzināti. Mēs e, nopratinājām Lakoruņas ostas pārvaldnieku par to, ko viņš ir darījis un kāpēc viņš ir darījis prestīžā avārijas gadījumā. Tās darbs tiešām leģendārs. Šī ir tiešām tava pēdējā diena, tu aizēj no mums. Uh, Es esmu dzirdējis, ka tu tagad nodošoties klasiskās ģitāras spēlē, arī gatavošot ēst un pavadīšot vairāk laika ar ģimenes locekļiem un jo īpaši ar tavu mazdēlu. Mēs tev novēlam veiksmi visos šajos pasākumos un pasakāmies tev par šiem 12 eh, ga darba gadiem, par to, ka tu biji koordinators un referents. Vēlu tev veiksmi un veiksmi tavai ģimenei nākotnē. Un būtu ļoti jauki, ja tu tagad nākt šeit uz prezidiju un komitejas vārdā es tev varētu pasniegt nelielu dāvaniņu kā pateicību par visu tavu ieguldījumu komitejas darbā. I'm glad you mentioned the prestige. Esmu priecīgs, ka tu pieminēji prestīžu. Tu zini, kā es saņēmu tiesības rakstīt ziņojumu. Tu biji toreiz socialistu koordinātors, Hacidakis bija Kristīgo demokrātu partijas koordinātors, mēs trīs tikāmies un Hacidakis teica. Es negribu rakstīt šo ziņojumu, jo, ja man tas būs jāraksta, ja es to saņemšu, tad man tas būs jādod kādam spānim, un tad šajā ziņojumā nebūs neviena vārda. Brāns teica, es arī negribu šī paša iemesla dēļ ņemt šo ziņojumu. Un tāpēc, tad abi paskatījās uz mani, un tā es arī to saņēmu. Un tā ir viena no labākajām lietām, kas ir notikusi manā karjerā, un tas arī lieliski ilustrē to, kā darbojas koordinātori savā starpā. Nedomājiet, ka tas ir kaut kas racionāls mans sekotājs vai pēctecis ir šeit uh, zālē, tas ir Filips. Filips šeit sēdēs manā vietā, sākot ar nākamo nedēļu. Lūdzu, esiet laipni pret viņu. Paldies priekšsēdiem, paldies visiem kolēģiem par sadarbību. Man tiešām bija liels prieks ar jums strādāt. Okay, Mr. Pakke from the Commission, that's... Vārds komisijai. Un, diemžēl, jūs man nāksies ierobežot laikā. Lūdzu, komisija. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies referentēs Rakjānī kundzei par darbu, kas paveikts vasaras laikā. Nu, un paldies par mēģinājumiem rast kompromisu par galveniem komisijas priekšlikuma elementiem. Nebūsiet pārsteigti, bet arī mēs varam apstiprināt to, atkal kā esam gatavi konstruktīvi sadarboties ar jūsu komiteju, ar parlamentu, lai panāktu vienošanos, cik ātri vien iespējams. Protams, galvenais pārstrādātās redakcijas mērķis ir nodrošināt, lai dzelzceļa tirgus darbotos veiksmīgi, nepieciešams ņemt vērā pieredzi un domāju, ka tādējādi šis dokuments daudz ko iegūs. Daži komentāri no mūsu puses par dažiem elementiem, kas izskanēja šorīt. Mums ir nepieciešama pienācīga finanšu infrastruktūra, kas nodrošinātu caurskatāmību ilgtermiņā gan valsts, gan privātajām investīcijām. To var teikt arī no pieredzes. Un to nepieciešams nodrošināt, lai tā tad būtu pamatota un ilgspējīga infrastruktūra. Un domāju, ka pārstrādātā redakcija ļaus mums sasniegt šos izvirzītos mērķus. Šorīt diskusijās izskanēja vairāk komentāri par to, ka nepieciešama nediskriminējoša piekļuva visiem pakalpojumiem un um, infrastruktūrai. Tas ir viens arī no galvenajiem elementiem priekšlikumā, un komisija vēl aizvien uzskata, ka parlaments varēs atbalstīt šo priekšlikumu šajā kontekstā arī saistībā ar attiecīgo nodalījumu uh, no vienas puses uh, dzelzceļu uzņēmumiem un no otras puses operatoriem. Par to runāja arī šorīt. Diskusijas noteikti turpināsies un patiešām ceram no mūsu puses, ka komitejā izdosies rast labu risinājumu šim jautājumam, kas attiec uz regulatāro iestādi. Um, redzu, ka komitejā esat uz pareizā ceļa, mums visiem ir vienota izpratne to, par to, ka šo lomu nepieciešams stiprināt, un mums nepieciešams izstrādāt arī um, atzinumus par tehniskiem jautājumiem, par finanšu iespējām, par uh, snieguma šiem rādītājiem, un tas būs jāņem vērā regulatorijai iestādē, lai nodrošinātu efektīvāku darbību dzelzceļa jomā. Uh, Kas attiecas uz koordināciju starp regulatorajām iestādēm, to nepieciešams veicināt, nepieciešams atbrīvoties no administratīvā sloga un valstu regulatori, kas būs tātad ar spēcīgu lomu 25 dzelzceļa tirgos, tātad ir nepieciešama koordinācija, lai tirgus kopumā darbotos veiksmīgi. Pavisam īsts komentārs arī saistībā ar pārpratumu šķiet, kas varētu būt radies saistībā ar to, ka mūsu priekšlikums uh, runā arī par to, kā dalībvalstis organizē streikošanas tiesības. Komisija nekādā ziņā neplāno to regulēt, tas ir pārpratums. Komisijas priekšlikumā ir teikts, ka daudzgadu programmās operatoriem nepieciešams nodrošināt tātad ārkārtas plānus, ja nu būtu pārtraukumi darbībā. Uh, Un, ja šāda pakalpojuma, šāda nodrošinājums pastāv, tad uz to ir jāatsaucas, bet nekādā veidā neesam nodroši, norādījuši, kas būtu jādara. Tas ir tātad dalībvalstu pilnīgi rīcībā. Un nobeigumā vēlētos īpaši uzsvērt to, cik svarīgi ir tas, lai panāktu mēs turpmāku progresu šī priekšlikumu kontekstā. Protams, paralēli strādājam arī pie nākotnes priekšlikumiem attiecībā uz iekšzemes um, dzelzceļa tirgu atklāšanu, kā arī nošķiršanu un, kā jau domāju, zināsiet līdz nākamā gada, nevis nākamās nedēļas gluži, bet nu nākamā gada beigām. Cerams, ka būsim jau panākuši progresu, bet varbūt arī tuvākajā laikā mēs nāksim klajā ar dokumentu par a, uh, konsultācijām ar iesaistītajām pusēm un domāju arī tā būs lieliska iespēja uh, gan komiteja, gan arī mums iesaistīties šo jautājumu risināšanā, un tas mums palīdzēs arī pieņemt pārstrādāto redakciju. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Saka Jānī kundze. Vai vēlaties pielikt punktu šīm diskusijām? Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies visiem, kas izteicās! No savas puses varētu tikai nākt klajā ar ieteikumu izlasīt uh, Lampedūzas kunga grāmatu Geto Pārdo, kā itāļu grāmata, un tur tiek runāts par izmaiņām, par pārmaiņām, par revolūciju pasaulē, uh, lai patiesībā nekas nemainītos. Tā tad ideja ir tāda, jo vairāk pārmaiņu mēģinam panākt, jo mazāk kas mainās. Un šķiet, ka situācija saistībā ar pārstādāto redakciju dzelzceļa kontekstā ir līdzīga. Esmu ļoti uh, smagi strādājusi. Un jāsaka, ka parlaments uh, visai grūti cīnās ar šo dokumentu. Jau par gadu atpaliekam no termiņa, bija baltā grāmata, par TNT vēl neesam runājuši. Un jāsaka, šobrīd mums lūdz arī atteikties no kāda jautājuma, kas mums ir ļoti svarīgs, un tas ir jādara tikai tādēļ, ka mums jāsteidzas un jāpanāk rezultāti, cik ātri vien iespējams. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu strādāt neatkarīgā, autonomā veidā, un parlamentam vajadzētu būt arī tādai, tādam cieņpilnam šim darbam. Ja tiek uzskatīts, ka mums vienkārši vajadzētu steigties, skriet pakaļ un atteikties no diskusiju iespējām. Nu, patiešām nezinu. 2007. gadā Simpsona uh, kunga teica, ka nepieciešams runāt par nošķiršanu. Tas nozīmē, ka arī pagātnē šim jautājumam esam pieskārušies. Tagad mēs um, it kā vēlreiz sakam, jā, šim jā, šo jautājumu skatīsim, bet ne tagad, atliksim. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, pieturēties pie savas nostājas un mums vajadzētu būt spējīgiem uh, tomēr strādāt neatkarīgi no uh, padomes un iniciatīvām un komisijas lēmumiem. Jāsaka, arī padomes teksts lielā mērā atpaliek no komisijas priekšlikuma, un mums būtu nepieciešams visiem darīt katram savu darbu. Domāju, ka tas nozīmē pilnā mērā saglabāt ideju par spēcīgu regulatoru, kas ir nepieciešams dzelzceļa tirgū. Sterkera kungam ir taisnība, jā, šis ir tas tirgs, tirgus, tirgus Šis ir tas transporta veids, kur Eiropā ir redzamas problēmas, kur nespējam rīkoties tik veiksmīgi, cik, cik to gribētu. Un tas nav dēļ Eiropas parlamenta deputātiem, tas ir citu aspektu, citu iemeslu dēļ, kurus mēs nevaram mainīt. Un tādēļ domāju, ka mums vajadzētu strādāt vēl aktīvāk. Jāsaka, šobrīd komisija uh, nav uzdrošinājusies nākt klajā ar spēcīgu priekšlikumu, tādēļ mums no savas puses būtu jāizstāv ideja par spēcīgu, neatkarīgu regulatoru. Regulatoram jāspēj paveikt šo darbu, viņiem ir jāstrādā arī ar konkurences jautājumiem, bet no otras puses viņiem jāpārliecinās, lai tirgus strādātu efektīvi, un tas attiektos tādā veidā uz visiem tirgus operatoriem un arī topošajiem tirgus operatoriem. Kas attiecas uz finansējuma jautājumiem, tur mums nepieciešams vēl aizvien strādāt. Domāju, ka tekstu vēl aizvien ir iespējams uzlabot, bet šajā jomā esam uz pareizā ceļa. Manuprāt, tas attiecas gan uz troksni, gan arī uz pārējiem elementiem, kuriem esam pieskārušies pārstrādātajā redakcijā esmu pieņēmusi izskanējušos komentārus attiecībā uz nodalīšanu, nošķiršanu, un tos pārunāsim šodien ēnu referentu sanāksmē. Bet jāsaka, mēs nevaram iestāties par liberalizāciju tad, ja nespēram uh, pirmo soli uz bonafide liberalizāciju, jo nu, mēs no savas puses arī vēlamies atvērtu tirgu, mēs visi sakam, ka vēlamies liberalizāciju dzelzceļa sektorā, mēs visi apgalvojam, ka parlamentam būtu ļoti smagi jāstrādā pie šiem jautājumiem, bet vienkārši nevaram panākt vienošanos, nevaram panākt risinājumu. Un šķiet, ka laika gaitā, darbam ejot priekšu, dažas um, idejas pazūd. Man patiešām žēl, ka uh, Rikē kungs un Kančēla kungi jūt nožēlu, bet mēs mēģināsim to visu labot, nākot klajā ar kompromisu tekstu. Bet, jāsaka, arī mēs, parlaments, nevaram darīt pilnīgi visu tikai, lai panāktu kompromisu. Mums nepieciešams tomēr sagaidīt arī sadarbību. Mēs nevaram rīkoties vieni paši, vienmēr mēs pieņemt kompromisus, ko mums piedāvā pārējie. Mums nepieciešams iet uz priekšu. Domāju, ka diskusijas ir bijušas ļoti noderīgas un mums arī jāapzinās, ka pārstrādātā redakcija šajā dokumentā šis jautājums būs iekļauts, un mēs komisijai gribam paziņot, ka vēlamies konkrētu priekšlikumu saistībā ar liberalizāciju un skaidru priekšlikumu arī attiecībā uz nošķiršanu un līdz konkrētam datumam. Mēģināsim panākt vienošanos un lēmumu, cik ātri vien iespējams, bet tas būs dēļ pilsoņiem, nevis dēļ komisijas. Paldies! Paldies, Erekjānī Kunzulu! Gribētu tikai visiem atgādināt, ka 10. oktobrī notiks grozījuma izskatīšana, tas ir diena pirms balsojuma komitejā. Tātad balsojums būs 11. Uh, datumā, 11. oktobrī, un plenāšēdē balsosim novembrī. Liels paldies! Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, pēdējais mūsu darba kārtības punkts, Zasadas kunga ziņojuma projekts par Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs. Zasada kungs, dod jums vārdu. Gribēju tikai lūgt mirklīti nogaidīt, līdz cilvēki būs devušies prom, un tie, tiem, kas nepaliks uz šīm ļoti svarīgajām diskusijām, gribētu tikai jūs lūgt doties prom klusiņām. People please move away from the corridors if you. Nu, lūdzu, kas iet un vēl sarunāties, lūdzu, tad dariet ārpusē.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 Okay. Shh. Mr. Zasada, thank Paldies, Zasada kungs. Manuprāt, bija <clears throat> labāk, ka viņi tomēr visu aiziet, lai nebūtu tas troksnis. Tagad lūdzu, Zasada kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājiem. Godāti kolēģi. Bieži vien mēs nesaprotam, kā kosmos un piedāvātās pakalpojumi kosmosa telpā ir ļoti nozīmīgi arī mūsu ekonomikai un mūsu sabiedrībai. Galu galā tas <clears throat> galvenais ieguvējs ir transporta nozara. Protams, atziņojuma sagatavošanā man bija uzlikts ierobežojums, un tāpēc tikai varēju definēt pašus galvenos jautājumus kurus, manuprāt, mūsu komisijai, komitejai vajadzētu nu, tālāk nodot kā savu atzinumu vadošai komitejai. Un tāpēc mums jādara viss, lai Eiropas Savienības stratēģija <clears throat> kosmosa stratēģiju, veidot arī vajadzīgos nosacījumus tehnoloģiju attīstībai, kas standartizētu un saskaņotu arī transporta vadības sistēmas eh, viso transporta veidos. Otrkārt, mēs nespēsim panākt visu augstos mērķus, kas uzstādīti 2020. Eh, stratēģijā, ja mēs atrisināsim transporta jautājumus. Un tieši tāpēc kosmosa pētniecība un šī stratēģija spēja risināt visus šos nozīmīgos izaicinājumus. Pirmkārt, sociālos izaicinājumus, jo tas tieši arī tālāk ir izsakāms kā cilvēku labklājība. Otkārt, ekonomikās, ekonomiskās aktivitātes, kas spēj arī, arī palīdzēt attīstīt jaunus transporta produktus. Treškārt, mēs runājam par autonomu globālās pozicionēšanas sistēmas izveidi, kas katrā ziņā palielinās mūsu neatkarību no trešo valstu operētājiem sistēmām. Mums ir jāspēj novērtēt arī padomus hmm, veiktais darbs kosmosa jautājumos, bet jāatzīst, ka no septiņām sanāksmēm tikai vienreiz viņi ir runājuši par transportu jautājumiem saistītiem jautājumiem Eiropā. Un detalizēti vispār nav pievērsušies, ko nozīmē kosmosa uh, politika transportam. Tieši tāpēc aicinātu jūs priekšsādātāji, pirms tiek uh, sasauktā astotā reize jau padomu transporta padomu, kas vēl tieši kosmosam, tad viņi tomēr uzklausīta arī un mēs sagatavot skaidru parlamenta pozīciju, kas pieprasa uh, šādu straujisoļu virzīšanu un uh, kas ir nozīmīgi visai Eiropas Savienības transportam. Tālāk es vēlos uzsvērt, ka galvenais saņēmējs, ieguvējs, protams, ir gaisa transporta sniedzēji Eiropā. Galileo un Egnus ir būtiski nosacījumi, lai mēs izveidotu vienoto uh, arī gaisa pārdām telpu, un tas nodrošinātu arī tālāko transporta attīstību kopumā Eiropā. Un tāpat arī savā atzinumā es arī aicinu sagatavot laika grafiku konkrēto politiku ieviešanai. Piektkārt, kosmosa tehnoloģijas spēja dot arī savu ieguldījumu, lai uzlabotu arī ceļu satiksmes drošību, gan arī ūdens satiksmes, ūdens transporta drošību. To var izmantot arī dažādi veidi, protams, papildu ceļu nodevu iekasēšanas sistēmās e-call un papildus reālā laika uzraucības sistēmās. Savu komitejā mēs pavisam drīz arī izskatīsim komitejas sagatavoto papildus ziņojumu par digitālajiem tahogrāfiem un to izstrādi nākotnē. Tāpat šodien vēlos norādīt, kā efektīva GPS mm, sistēma um, nebūs īpaši efektīvi, ja netiks tātad izveidot šākā. Viss digitālajā tā kā tahogrāfa īsti nedarbosies. Um, tam nebūs jēgas. Un tas nebūs tik efektīvi. Tāpēc kritiskā infrastruktūra Eiropā um, to ir jāaizsargā adekvātā līmenī. Un, ja mēs zaudējam atsevišķus satelītus, piemēram, sadursmes gadījumā ar um, kosmosa atkritumiem, tad jauna satelītā palaišana kosmosā radīs ļoti nopietnas papildus izmaksas un vēl turklāt mēs zaudējam laiku. Šo kosmosa stratēģijas attīstība nozīmē, ka mēs šādas izmaksas samazinām un lietas padarām daudz efektīvākas. Turklāt mans beidzamais komentārs atsaucos neseno pieredzi. Es sagatavoju šo atzinumu ierosinājumus arī saskaros ar GMS e programmas finansēšanas problēmām. Tā kā to es esmu iekļāvis arī savos ierosinājumos, un tātad labprāt uzklausīšu jūsu ierosinājumus uh, grozījumiem. Galu galā mēs runājam arī par to, kā nākošajā finanšu perspektīvā līdz 2020. gadam šai programmai GMS e uh, nav vispār paredzēts finansējums. Tāpēc paldies visiem un paldies sekretariātām par labo sadarbību un esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus par šo dokumentu. Paldies! Paldies! Tālāk tikau kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Vēlos apsveikt Zasadas kungu par sagatavotu atzinumu. No nu, manas puses daži ierosinājumi. Eiropas Savienības kosmosa politika ir ļoti nozīmīga gan pētniecībai, kosmosa pētniecībai, gan arī transportam, klimata pārmaiņām, konkurētspējai un visbeidzot arī darba vietu radīšanai. Lai gan Eiropas Savienībā ir sava kompetenci šajā jautājumā, tā tomēr pilnībā neizmanto savu potenciālu. Līdz ar to galvenā ietekme uz iedzīvotājiem kosmosa politika um, ir tāda, kā, nu, ko mēs redzam tieši Galileo un e Gāmes un EGNOS projektos. Tāpat arī satelīta komunikācijas, kas pārstāv 70% no kopējā telekomunikācija apgrozījuma. kosmotehnoloģijas veido 5, um, mm, vairāk nekā 5 miljārdus eiro. Mēs redzam, ka tika izmantot aptuveni 153 satelīti, kurus izmanto tikai aptuveni 11 organizācijas, um, bet tur uh, tiek nodarbināti 6000 personu kopējās izmaksas mēs redzam 800 miljārdi eiro, um, kas pārstāvien šos pakalpojumus, kas ir saistīti ar uh, tehnoloģiju uzstādīšanu un apkalpošanu. Tā kā šī institīva, protams, ir arī kopējā kosmosa um, politikā un tās sasauc ar komisijas centieniem. izveidot nopietnu kosmosa izpētes programmu, kas ļautu arī panākt konkrētus rezultātus. Um, tur ir pirmkārt jau GMS programma un Galileo programmas. Un jāsaka nožēla, ka ar vienu trūkst finansējumu šīm trim programmām. Kā arī norādīja Zasatskungs GMS programmai, komisija norādījusi, ka šo programmu nefinansēs mm, tuvākā nākotnē, 2011. gadā mēs sagaidījām, ka komisija nāks klāt likumdošanas priekšlikumu pielāgot iestāžu ietvaru Galileo un Egnos projektiem. Vēlos uzsvērt, ka kosmosa infrastruktūra ir svarīga mūsu sabiedrības labai funkcionēšanai un arī mūsu ekonomikām. Tas ir mm, inovatīvais un nozīmīgais nākotnes sektors, uh, arī, piemēram, hibrīdtransporta veidi, infrastruktūra, kas nozīmīgi internets savienojumiem, tas lielā mērā būs saistīts un atkarīgs no kosmosa stratēģijas iznošanas. Un papildus informāciju, ko mēs tad saņemam, arī sniedzot pakalpojums uh, iedzīvotājiem. Tā kā, ja mēs nenodošam vajadzīgo finansējumu pētniecībai, GMS um, sistēmu programmai. Tas, diemžēl, nozīmēs to, ka Galileo un Egnos netiks izmantots pilnībā. Un tāpēc aizsaka nožēli. Lai gan mums ir bijuši tiešām spīdoši rezultāti jau pagājušo mēnešu laikā attiecībā uz kosmosa izpēti, diemžēl GMS programma nav iegūst finansējumu un nav atspoguļot nākošais daudzgadu finanšu plānā. Un tieši par to es arī iesniegšu savus grozījumus, lai to vēlreiz uzsvērtu. Savisārs kundze tālāk. Paldies. Es arī vēlos pateikties referentam Zasatskungam. Pirmkārt, vēlos norādīt, Alde politiskā grupa neiebilst uh, šim atzinumam. Mums tas arī nerada nekādas problēmas. Mēs visam esam atbalstījuši un Galileo un Egnosis projektus un doktorēs. Un priecīgs par to, ka šīs atzinums skaidri uzsver vēlreiz, cik svarīgi ievērot laika grafikus. Un tad mēs arī varam runāt par finansēm. Mēs piekrītam, ka satelīti un kosmosa um, tehnoloģijas ir ļoti nozīmīgs transporta jomai kopumā. Piemēram, e-call sistēma tā ka man nevajag visu atkārtot, kas var pareizi norādīt šeit ziņojumā. Mēs piekrītam un atbalstām um, kopējo stādījumu. Un ja diskusija laikam radīsies jauns domas un idejas, tad mēs arī atspoguļosim savos grozījumos. Fosters kundze tālāk lūdzu. Paldies priekšsādātājai, paldies referentam parlamentārās intergrupas eh, skaņas spējas, vicepriekšsēdētājs eh, arī vēlētos, protams, uzsvērt, cik nozīmīgi, manuprāt, ir panākt zinām progresu, nu, strauju progresu šajos jautājumos. Tas jautājums ir daudz vairāk nekā tikai kosmosa izpētes stratēģijas. Mēs runājam arī param, par Sky and Space. Mēs redzam, ka šeit ir skaidrs saistības arī, kas ir jāuzņems eh, kosmosa izpētē, un te ir aktīvi iesaistījusies arī apvienotā karaliste kas ražo arī satelīts. Un tā, ka mums jāskatās, ko mēs varam tālāk darīt. Un tas bija diezgan liela tāds, nu, um, pretestība, ka mēs sacījām, ka mēs veidosim Eiropu pašu savu globālas pozicionēšanās sistēmu, izveidosim Galileo. Un, un, protams, ka tas ir dārgi, tas nav lēti. Un, ja jūs skatāties tālāk kosmosa izpētīju un plānot visas tās lietas, kas ir iekļauts uh, visā Eiropas kontinentā, iekļaut arī valstis, nu tas nekādā ziņā nebūs par velti. Uh, Nu, tā kā mums ir jāsaprot, ka arī šajos sarežģītos finanšu apstākļos dalībvalstīs, protams, šis jautājums nedrīkst apstāties. Tāpēc aicinātu, ka arī prezidentūra šo jautājumu virs tālāk. Protams, ir palikuši neatbildēti jautājumi arī no piepriekšējiem gadiem. Galileo programma un milzīgās grūtības ar, ar tā finansējumu, protams, ir visu laiku bijušas tā kā apēnojušo projektu Un bieži vien ir bijis jāskatās, kā arī citi vēlas nodrošināt to, lai visas idejas, ko mēs tālāk virzām, piedāvāt jaunus nozīmīgus projektus, ka mēs to tomēr visu darīt profesionālā veidā. Nu, šī situācija tāda tā kā ir. Un skatoties uz Cezāru un, un um, ražotājiem, uh, Tā kā nav runa tikai par valsts līdzekļiem, ja publiskiem līdzekļiem, ir arī privātā sektora milzīgas investīcijas, un mēs vēlamies arī, lai transporta sektorā to saprastu, jo tas noved pie uh, labākas satiksmes, mazākiem sastrēgumiem. Un tieši tāpēc ir šī jaunā GMS programma un citi nozīmīgi jautājumi, kurus jau kolēģi arī izcēla. Vēl no savas puses vēlos izcelt citu jautājumu. Uh, kas varbūt nav tieši transporta komitejas jautājums, bet tomēr mums ir jānā arī par drošību un aizsardzību. Un par nopietniem arī apdraudējumiem valstīm. Un uh, tas ir skait, saistās arī ar kosmosa izpēti un attīstību. Tā ka mums ir ļoti nobrieduši skatu jāskatās šādiem jautājumiem, un ir jāveido koordinētas pozīcijas arī ar komisiju. Mēs runājam vai no transporta perspektīvām, vai no aizsardzības perspektīvām, Un tagad ir skaidri jāapsaka, ko mēs tiešām vēlamies panākt, un optimistiski jāraugās un aktīvi jādarbojas. Paldies! Paldies, tālāk Rītenbergas kundze! Nu, es vēlētos sasaistīt šo debati par stratēģijām un satelītiem Eiropā, jo iepriekšējos mēnešos mēs esam runājuši netik daudz uh, tiešām. Um, nu, mēs neesam spēlējuši godīgi šo spēli, īpaši runāt arī par militāriem nolūkiem. Un tāpēc ir tāds kā aizkaitinājums radies. Jo galu galā mēs taču runājam par civilo nolūkiem un izmantošanu civiliem mērķiem, un pēkšņi sanāk, ka atklājas, ka um, nu, nav viss tā izdomāts, ka galu galā pirmkārt te runa par militāriem nolūkiem, militāriem mērķiem. un tam gandrīz vai dot priekšroku. Un tas daudziem nepatīk, un mm, tāpēc es redzu, ka visas lietas, kas netiek pilnībā finansēts. Jo sanāk tā, mēs paļaujamies uz to, ka militāros uzdevumus mēs vienmēr valstis finansējam, un savukārt civilējam sektoram atliek vien pagaidīt, uh, kamēr šīs lietas ir attīstītas un pilnībā izmantotas, lai tās varētu vēlāk izmantot civiliem nolūkiem. Vēlos vēl norādīt, ka šīs um, noskaņojums, jeb uh, pamatonis, kas ir uzdots, domāt par nākotnes izmantotājiem, kas tad būs galvenie ieguvēji, tas ir, protams, arī, zinām, mērā arī šo visu tam šobrīd aizkavējis. Mēs, un es arī personīgi vēlos uzsvērt, protams, civilās iegūmus, mēs runājam arī, protams, arī par sauszemes transportu, par to, ka mēs varam arī ar satelītu palīdzību izsēkot ļoti bīstamām un um, bī, indīgām kravām. Un līdz ar to arī vienmēr arī informēt glābšanas dienestus un līdz ar to nodrošināt šādu efektīvāku un pareizu glābšanas stratēģiju un taktiku piemērošanu. Un tā kā šādu kravu izsekošanu izmantot arī kosmosa tehnoloģijas, tas, manuprāt, ir skaidrs uzdevums un realitāte. Un tāpēc ir skaidri jāpasaka, ka Nu, ko es ar to izdomāju? Tātad ir jāspēlē atklātām kārtīm ja jau mēs runājam par militāriem nolūkiem, tajā apsek skaidri, kādi ir militārie mērķi un iesaistīšanās. Un katru reizi, kad mēs runājam par šādām tehnoloģijām, tas sanāk labi cilvēks sektors pagaidīs. Nu, tāds nevar būt šoreiz būt. Ir skaidri jāapsver, kāds ir kārts, ko mēs te sakām, kādi ir spēles noteikumi un kāds ir prasības, lai šī tiešām sistēma būtu caurskatāma. Nu, tagad mēs esam tik jau maz te palikuši deputāti, tā kā atsevišķas zvaigznīs debesīs. Un, un tomēr es domāju, ka mums būtu vairāk jāpievērš uh, uzmanību un jāpanāk, lai vairāk deputāti interesējās par šādām. Gurmai kundze tālāk. Um, thank you very much, especially we spend much more time in the air than uh, on <laughs> train. So first of all, I would like to... Paldies. Pirmkārt gribu pateikties uh, referentam par šo te uh, visaptverošo pieeju sarežģītiem svarīgajiem jautājumam. Domāju, ka šīs te aplikācijas, šīs te visas programmas var palīdzēt mūsu aizvien pieaugošajiem eh, cilvēku skaitam, cilvēkiem tas ir tiešām ļoti svarīgi. Kosmos ir instruments, kas var palīdzēt Eiropas Savienības iekšpolitiku un ārpolitiku veidot, tāpat arī risināt sociālos jautājumus. Uh, Um, vīdas jautājumus, klimata pārmaiņu mazināšanu, Mm, civilās drošības jautājums, humanās palīdzības, attīstības palīdzības jautājums var palīdzēt risināt. Ja mēs runājam par ekonomiskajām vajadzībām, tad kosmosa izpēta rada jaunas zināšanas un tā kļūst par jaunu tādu kā dzinējspēku konkurētspējas veicināšanai, zinātnes attīstībai. Ja runājam par strateģiskajām vajadzībām, tad. Uh, Kosmos palīdz sacementēt vai apvienot Eiropas Savienības lomu kā viena spēlētāja lomu pasaules politiskajā arēnā. Gribētu pasvītrot to, cik svarīga ir pieeja kosmosam no transporta viedokļa. Piedu, piekrītu referentam, ka ir nepieciešams šī te uh, dienvidu kosmosa politika un koncepcijas izstrāde. ir nepieciešama kosmosa padome, kā ierosina uh, referents. Un es gribu pateikties viņam par visu ieguldīto darbu. Rikē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Zasadas kungam par šo ļoti interesanto darbu. Gribu īsi runāt par vienu konkrētu specifisku jautājumu kosmosa politikā, protams, ir aspekti, kas ir svarīgi transportam. Tas ļoti labi parādās šajā uh, atzinumā. Taču kosmosa politikā ir arī tīra transporta dimensija. Kosmosa un zemes izmantošanā vienmēr tiek izmantotas raķetes. Uh, Un tas ir transporta līdzeklis. Vai tajā ir pasažieri vai nav pasažieri vienalga. Un līdz ar to es domāju, ka tas mūs tieši skar divējādi. Pirmkārt, tādēļ, ka raķets ir transporta līdzeklis, un otrkārt, tādēļ, ka nākotnē būs sasaiste starp šīm te raķetēm un tra, stratosfērā vai kādās citās sfērās kursējošiem transportiem ar pasažieriem. Šobrīd raķetē, raķešu zinātnē mēs redzam pasaules mēroga krīzi. ASV lielā mērā ir pārtraukuši nemilitāro raķešu palaišanu. Krievijai arī ir problēmas, raķetes Sojuz netiek vairs ražotas Un mēs redzam, ka privātais sektors, kuram vajadzētu pārņemt raķešu ražošanu un laišanu, tā, tas rada būtisks problēmas Eiropai. Kāda būs raķešu politika Eiropā? Par to mums šobrīd jārunā. Ir uh, nepieciešams, uh, lai Eiropa būtu informēta un arī atbalstītu GMES politiku šajā jomā nemilitāro raķešu politikā SV, Ķīnā un Krievijā šobrīd neeksistē. Un ja mēs nevaram iedomāties kosmosa politiku bez raķešu aspekta. Līdz ar to mums ir noteikti jādomā par šo specifisko transporta veidu, par raķetēm transportu ko, politikas kopējā kontekstā. Žēl, ka mūsu komiteja nebija atbildīgā komiteja šajā jautājumā e, jo tad mēs varētu vēl vairāk parādīt to, cik kritiska fāze ir raķešu uh, jomas attīstībā. Šajā parlamentā gandrīz vai nekad netiek runāts par raķetēm un ar tām saistītām problēmām. Es domāju tomēr, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums kosmosa izpētes stacijas bieži vien uh, e, cieši dažādās avārijās. Pavisam nesen Krievija šī kosmosa stacija mm, uzrādīja problēmas un arī uh, raķešu izmantošanā, kas apgādā šīs stacijas, viss neiet nemaz tik glūdi. Es domāju, ka šīs elements noteikti būtu jāiekļauj mūsu debatēs par šo jautājumu. Paldies, Rikē kungs! Zasadas kungs, es gribētu jums pateikties par šo atzinumu. Gribu pieminēt divus jautājumus. Viens ir par raķetēm, ko tikko kā pieminēja Rikē kungs. Domāju, ka tā tiešām ir specifiska problēma, bet ir vēl otrs punkts, kas eh, mani pārsteidz, proti, ka ir bijuši septiņas kosmosa politikas eh, sēdes, padomas sēdes, un uh, transporta komiteja un transporta aspekts un sektors gandrīz vai nemaz netiek pieminēti šajās sarunās. Jums ir pilnīga taisnība, kosmosa izpētes politikā noteikti jāpiemina arī transports, es jūs pilnībā atbalstu šīs jomas iekļaušanā. Komisija šeit pārstāv gan Zāles kungs, varbūt jūs mums varētu paskaidrot, kāpēc netiek uzsvērts un šī dimensija netiek atspoguļota tādējādi, kā mums to gribētos redzēt. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā gribētu teikt, ka Komisija ar lielu interesi ir lasījuši atzinumu projektu no jūsu komitejas. Mēs augstu vērtējam to, ka jūs uh, atbalstāt dažādās prioritātes, kas ir svarīgas jūsu transporta komitejai. Par transporta un tā pieminēšanu rezolūcijās, protams, ka ir šāds atsaucis uz transportu. Kom, uh, e, kosmosa padomas uh, lēmumos. Uh, ir runa gan par Galileo, gan par uh, citiem, citām programmām. Uh, varbūt, ka netiek pilnībā uzskaitītas visas problēmas, kas ir saistītas no, ar transportu kosmosā. Taču mēs neaizmirstam par transporta dimensijas klātbūtni. No jūsu viedokļa iespējams pilnīgi pareizi transports nav saņēmis tik daudz uzmanības, kā tas būtu pelnījis runāt par kosmosu. Paldies! Zasādas kungs, vai jums ir kas piebilstams nobeigumā? Uh, Paldies! Es gribētu pateikties jums visiem par to, ka jūs devāt savu ieguldījumu man atzinumu tapšanā, un paldies arī par jūsu atbalstu. Jūsu galvenie komentāri jau ir atspoguļoti manā atzinumā, nu, piemēram, sociālo aspektu svarīgums, jaunu darba vietu raz, radīšana. Lielas paldies arī par papildinājumiem, ko jūs šeit izteicāt šodien. Daži no jums izteicās par jaunas um, informācijas un zināšanu izmantošanu, jaunu produktu izmantošanā, tāpat arī uh, kosmosa datu izmantošana ceļu satiksmes drošībā un citās jomās. Es iekļaušu šos te komentārus atzinumā un labprāt pieņemšu arī citus priekšlikums un komentārus. Paldies! Paldies Zasādas kungam! Tagad par laika grafiku. Grozījums šim atzinumam var iesniegt līdz 8. septembrim. Transporta komitejā balsojums notiks 10. un 11. oktobrī. Tas noteikti būs jāievēro kā balsojums, jo ITRE komiteja ir paredzējusi balsot par savu ziņojumu novembrī, un viņiem ir nepieciešams mūsu atzinums. Acīm redzot, plenārsēdē balsījums notiks decembrī par šo ziņojumu. Ja referentam nav iebildumu, tad noteiksim 8. septembri kā termiņu grozījumu iesniegšanai, un tad varēsim balsot oktobra sēdē mūsu komitejā. Paldies! Citi jautājumi. Gribētu pieminēt, godātiem deputātiem, ka viens no sekretariāta locekļiem septembra beigās mūs pametīs. Viņš ir strādājis transporta sekretariātā četrus gadus, tas ir Dēvids Kators. Dēvids atgriezīsies Francijas transporta ministrijā. Es gribētu, lai protokolā parādītos mana pateicība viņam. Eh, es augstu vērtēju to, ko viņš ir darījis šajā komitejā savus darbības četros gados. Gribētu atgādināt koordinatoriem, ka tiekamies šovakar pulksten piecos šajā pašā zālē un tiksimies ar komisijas viceprezidentu Kallasu. Vai kādam no deputātiem ir vēl kas piebilstams pie citiem jautājumiem? Ja nē, tad es gribētu pateikties visiem klātsošajiem par uzmanību un slēgt šo sēdi. Nākamreiz, teiksimies, ceturtdien, 8. septembrī, pulksten 9. no rīta. Tā būs tikai viena diena ilga sēde, ko vadīs Rikē kungs, jo es tajā dienā būšu prom, man ir jāpiedalās citā sēdē. Paldies!